Good, liebe kolēģi. Labrīt, dārgie kolēģi. Ķersimies pie darba. Pirmais darba kārtības punkts ir numur 9. Nolīguma noslēgšana vēstuļu apmaiņas veidā starp ES un Norvēģiju. Referents ir Borelī kungs, viņš nav ieradies. Tādēļ es pats no savas puses atļaušos eh, teikt dažus ievadvārdus. Pēdējā laikā attiecības ar ES un Norvēģiju ir eh, izkoptas ļoti intensīvi. Mēs arī mēģinājām labāk apzināt, eh, kā varētu uh, tirgoties ar lauksainiecības produktiem. Ir bijušas uh, varbūt dažas tādas neskaidrības šajā jomā. Tādēļ allaža uh, rodas arī jautājums, kad un kurā brīdī ar kādu valsti var uh, slēgt šādus nolīgumus. Jāsaka, tās bija tāds visai saistošs, interesants pasākums. Eiropas ekonomiskās zonas eh, ietvaros eh, preču aprīti starp ES un Norvēģiju ir bijusi neierobežota, bet tas gan neatiecās uz lauksaimniecības un zīvsaimniecības produktiem. Tādēļ mums tas ir jāsakārto. Lai pateicoties jaunajam nolīgumam, uh, lauksaimniecības produkti varētu brīvi uh, ienākt arī mūsu tirgos. 2012. gadā Norvēģija tarifus attiecībā uz uh, lielopu gaļu, uh, aitas gaļu un uh, sieru paaugstināja par 100% vai pat vairāk, un šīs tarifu barjeras mēs ārkārtīgi asi kritizējām, jo mums tas šķita nepamatots pasākums. Tagad abas puses ir vienojušās nodrošināt brīvu piekļuvi attiecībā uz 36 uh, citām tarifu līnijām, citiem produktiem. Un uh, tās tarifu līnijas, kurām nebija nekādas nodevas, uh, turpinās darboties līdzšinējā režīmā, runājot par gāļu, uh, ziediem un dārziņiem. Es īstenībā pat nezinu, cik daudz eh, puķu tiek audzēts eh, Norvēģijā, bet eh, jā, nu, arī par to tika runāts, ka tarifu barjeras tiks atceltas. Mēs runājām arī par muitas tarifu paaugstināšanu Norvēģijā. Tas bija noticis nu, vienpusēji, un par to mēs arī sarunājāmies. Nolīgums, eh, protams, nozīmē zinām progresu, bet eh, nu, ne tik lielu, kā mēs būtu to vēlējušies. Tas katrā ziņā ir solis pareizajā virzienā. Neapšaubāmi Norvēģija mums ir eh, īpašs partneris un svarīgākais partneris, ja mēs runājam par uh, preču apmaiņu. Referents piedāvā mums uh, dot zaļo gaismu šim nolīgumam, cerot ka tas, kas ir izdarīts jau tagad, eh, varētu tikt turpināts arī nākotnē. Tie bija mani ievadvārdi. Tagad došu vārdu kolēģiem, lai viņi varētu izteikties gan par uh, manu viedokli, gan arī par uh, šo nolīgumu kopumā. Knūts Harmonsens no Norvēģijas pārstāvniecības. Paldies priekšsēdētāji! parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Pirmām kārtām vēlējos jums pateikties par iespēju uzstāties šajā komitejā un gribēju arī jums uh, atvainoties uh, vēstnieku kunga vārdā, jo viņš šeit nevarēja ierasties. Nolīgums, par ko šodien mēs diskutējam, eh, ir balstīts uz 19. pantu Eiropas ekonomiskās zonas nolīgumā. Tas nozīmē, ka eh, zonā iesaistījušās puses turpinās eh, veikt visus pūliņus, lai varētu iesaistīties tādā brīvā preču apmaiņā. Darbs sākās 2015. gadā un veiksmīgi noslēdzās pagājušā gada aprīlī. Tas ir trešais nolīgums starp ES un Norvēģiju saskaņā ar EEA 19. Eh, panta pantā atrunāto. Norvēģija ir maza tautsaimniecība un apmēram puse no pārtiks, kas tiek patērēta Norvēģijā, tiek importēta. ES e ir mums vissvarīgākais eh, tirzniecības partners. Ja mēs runājam par uh, lauksaimniecības produktu tirdzniecību, arī eh, šajā jomā es mums ir nozīmīgākais partners. 65% no Norvēģijā importētajām precēm nāk no ES lauksaimniecības preču imports pagājušā gadā sasniedza 4,4 miljārdus eiro. Uh, un pēdējo desmit gadu laikā apjoms ir gandrīz dubultojies. Mēs varētu liest, ka situācija būs tāda pati arī turpmākajos gados. Arī eksporta skaits Norvēģijā pieaug. La, eksportēto lauksaimniecības produktu vērtība Eh, kas tika pagājušajā gadā eksportēti no Norvēģijas uz ES, bija 475 miljoni eiro. Ja mēs runājam par lauksaimniecības ražošanu, ES un Norvēģijā tomēr ir atšķirības. Norvēģijā ir tāda īpaša geogrāfiskā pozīcija, un tai ir jāievēro, protams, arī. Uh, dabas apstākļi, bet neskatoties uz to, visu lauksaimniecība ir ļoti svarīgs rūpals lauku reģionos Norvēģijā. Eh, vietējai tautsaimniecībai lauksaimniecība nozīmē ļoti lielu ieguvumu, tā spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu reģionālās attīstības politikā. Lauksaimniecības produktu tirdzniecība ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mēs uh, saprotam, ka bieži vien tas arī var uh, izraisīt politiskas debates, uh, jo jautājums ir gana jūtīgs. Tomēr, neskatoties uz to, panācām savstarpēju saprašanos un uh, partneri iesaistījās konstruktīvā dialogā, lai varētu saprast, ka ieguvējs parakstot nolīgumu būs abas puses. Nolīgums uh, piedāvā uh, apusēju piekļu piekļuvi eh, tirgiem, eh, runājot arī par atteikšanos no tarifu kvotām attiecībā uz tādiem produktiem kā gaļa, siers un arī augi. Attiecībā uz uh, konservētiem gaļas produktiem. Uh, salātiem, cigoriņiem, desām, lielopu gaļu un aitu gaļu, joprojām eh, tātad eh, tiks atvērtas šīs tarifu kvotas. Un Eiropas Savienība, piemēram, arī atvērs tarifu kvotas attiecībā uz eh, kartupeļiem un arī citiem izstrādājumiem. Nolīguma īstenošana nozīmēs jaunu soli ceļā uz tādu lauksaimniecības produktu tirzniecības liberalizāciju. Nolīguma pieņemšana pierādīs to, ka abas puses ir gatavas turpmāk izkopt savas attiecības. Liels paldies! Paldies! Tagad uzstāsies komisijas pārstāve Zuzana Maracuēla no Agri ģenerāldirekcijas. Lūdzu, paldies! Labrīt! Gribēju pateikties uh, referentam, priekšsēdētāju kungam un komitejas locekļiem par uh, šajā ziņojumā ieguldīto darbu. Gribēju pieteikties, pateikties arī Norvēģijai par sadarbību, neņemot vērā dažreiz uh, tādus visai sarežģītus politiskos apstākļus, kas pavadīja šīs sarunas. Jāsaka, ka Norvēģija mūsu lauksaimniecības eksportam ir ceturtais lielākais noieta tirgus. Un alaža šī lauksaimniecības produktu tirzniecība ir bijusi ievērojama. Ar nolīgumu palīdzību mēs mēģinām atrisināt vairākus strīdus, kas pagājušo gadu laikā ir aptumšojuši mūsu sadarbību. Mēs esam gatavi uzsākt eh, jaunu sarunu posmu par eh, lauksaimniecības produktu tirzniecību starp ES un Norvēģiju divu gadu laikā. Un ir arī jāturpina sarunas, kas tika pārtrauktas. Tās bija sarunas par geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Ja eh, GIN eh, tiks izmantoti abās pusēs, eh, tas eh, būs tikai iegums visiem. Paldies, un tagad Jēnsen kungs, kas aizstāja Pābrika kungu šodien, lūdzu, viņš ir ēna referents. Pābrika kungs, diemžēl šodien nevarēja būt klāt, bet viņš lūdza, lai es viņa vārdā paustu viņa domas par ES Norvēģijas tirzniecības nolīgumu, ņemot vērā arī papildus tirzniecības preferences eh, lauksainiecības produktu jomā. Gribēju pateikties Borelī kungam par uh, labo ziņojumu uzmetumu, principā Pabrika kungs. Uh, augstu vērtē šo ziņojumu, lai varētu liberalizēt lauksaimniecības produktu tirzniecību. Neskatoties nor uz Norvēģijas uh, ieviestajiem uh, muitas tarifiem, uz sieru, ai, uh, aunu gaļu un arī uh, lielopa gaļu, uh, Pabrika kungs uzskata, ka ir jāievēro 19. pāns EEA līgumā, lai abas puses panāktu progresīvu uh, tirzniecības liberalizāciju. lai varētu arī atcelt uh, muitas tarifus uz minētajām produktu grupām. Kā jau priekšsēdētāja kungs teica, tas ir solis pareizajā virzienā. Paprika kungs uzskata, ka tas eh, varēs arī uzlabot eh, šo tirzniecību starp abām pusēm, un liberalizētāka tirzniecība nāks par labu visiem, radīs jaunas iespējas eh, gan ES, gan Norvēģijas eksportētājiem. Tomēr Pabrika kungs vēlētos atgādināt, ka ir vēl neatrisināti jautājumi runājot par zivsaimniecību, kas aizēno to progresu, kas ir panākts attiecībā uz lauksainiecības produktiem. Tas bija tas, ko vēlējās teikt Pabrikungs, bet tagad daži vārdi no manas puses. Šis ir tikai viens solis no daudziem, kas mums ir jāsper. Mēs vēlamies uh, atsaukt kvotas un uh, Komisija ir vienojusies par 15 miljonu uh, kronu paaugstinājumu importētajiem ziediem un citiem augiem, bet tas nav daudz Jāsaka, ka eh, Dānija vien ir eksportējusi šīs preces uz Norvēģiju 20 miljonu kronu apmērā. Jāparūpējas, lai nolīgums stātos spēkā uh, ātri un bez jau kādas aiztiešanās. Varbūt, ka Norvēģijas uh, pārstāvniecības uh, pārstāvs varēs to komentēt. tagad tiek Norvēģijā arī mainīti uh, noteikumi attiecībā uz muitas nodevām, un tas nelabvēlīgi ietekmē Dānijas eksportus. Norvēģija mēģina mums uh, spraust. Uh, tagad sprunguļus riteņos, un tas notiek aizvien no jauna. Veisniekungs, nu pastāstiet, kādēļ tas notika, ne jau jūs mēģināt uh, aizsargāt paši savu nozari. Nu, atcerieties, kas ir teikts 19. EEA pantā, kur abi partneri apņems pilnībā savus tirgus liberalizēt. Jūs pat uh, vēlreiz atgādinājāt, ka esat gatavi īstenot visu, kas ir atrunāts 19. pantā. Uh, Kāpēc šī apņēmība kaut kur pazūd, tad, kad jūs atkal ieviešat protekcionistiskas barjeras? Es ceru, ka Norvēģijas valdība šo uh, jauno problēmu atrisinās komisijai gribēju teikt. Es patiešām augstu vērtēju šo nolīgumu, bet ko jūs darīsiet, lai tirdzniecības uh, partneri nemēģinātu ļaunprātīgi uzmantot mūsu uh, tādu labticību? Paldies tagad Dantīkungs no SD grupas. Paldies priekšsēdētāji. Gribēju pateikties uh, Borelī kungam, kas ir atzinuma autors. Parlamentam tagad ir e, jādod savas vērtības šim nolīgumam starp ES un Norvēģiju, lai varētu noteikt e, tirzniecības preferences attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, kas atbilst Eiropas ekonomiskās zonas nolīguma 19. pantam. Noteikti būtu liederīgi atgādināt, ka no 2012. līdz 2016. gadam Eiropas Savienības eksporta apjoms uz Norvēģiju ir pieaudzis no 3,8 uz 4,3 miljārdiem. Protams, šeit ir vēl papildus potenciāls, ko ir iespējams izmantot, jo lauksaimniecība tagad arī Eiropas Savienībā piedzīvo grūtus laikus, tādēļ šis nolīgums patiešām būtu ļoti vērtīgs ieguvums. Un, ja bez muitas nodavām mūsu produkti varētu nokļūt Norvēģijas tirgos, tas būtu labi, un, protams, arī Norvēģija būtu ieguvēja, jo tā varētu vienkāršāk uh, savus produktus pārdot uz Eiropas Savienību. Kā jau minēja referents, es arī uzskatu, ka parlamentam vajadzētu balsot par šo nolīgumu bet mēs sagaidām arī tādu pašu iesaist no Norvēģijas puses, lai būtu apusējība, un viņiem vajadzētu ievērot uh, Eiropas Savienībai tik svarīgās GIN. Mums pirmām kārtām ir uh, jāvienojas uh, par tādu godīgu pieeju no abām pusēm un jāpieprasa, lai Norvēģijas valdība visas pastāvošās problēmas atrisinātu pēc iespējas ātrāk. Ja mēs runājam par tādu kvalitatīvu uh, preču aizstāvību, kas ir ražots Eiropas Savienībā, tas ir jāatrunā visos tirdzniecības nolīgumos. Mums, eh, protams, ir jāizkop ciešas attiecības arī komerciālā plāksnē galvenokārt ar mūsu vistuvākajiem kaimiņiem. Un es ceru, ka komitejā mēs varēsim šo ziņojumu pieņemt ar tādu pārliecinošu vairākumu. Paldies, vai vēl kāds vēlētos runāt? Vai kāds ēnu referents vēlējās vēl izteikties? Nē, vairāk nē, bet tad vēl ēsas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šeit ir kāda problēma, un to jau pieminēja kolēģis, kas runāja Pabrika kunga vārdā. Izskatās, ka Norvēģija neievēro startautiskus līgumus, eh, pirmām kārtām Parīzes līgumu. Jā, protams, tas nav tiešā veidā saistīts tieši ar tirsniecību, bet es gribēju to pieminēt. jo Parīzes līgumā tiek runāts par Svalbārdu un ir noteikts, ka visām līgumu parakstošajām pusēm ir jābūt brīvai piekļuvēji tur esošajiem dabas resursiem, bet jau daudzus gadus Norvēģija neatļauj uh, daudziem uzņēmumiem no dalību valstīm tur uzsākt uzņēmēju darbību. Tas nav tiešā veidā saistīts ar tirzniecību, bet ja šāda problēma ir kā mākons samilzus virs mūsu galvām, ir grūti par to nerunāt. Paldies! Liels paldies! Tagad, eh, protams, mēs esam ļoti ieintriģēti dzirdēt eh, Harmucena kunga atbildes. Un gribu, lai viņš arī atbildētu Bensena kungam, lūdzu. Uh, yes, uh, thank you. Paldies, priekšsēžkungs. Protams, pirmkārt vēlos uzsvērt, ka Norvēģija, protams, ciena uh, savus 19. pantu pienākums proti tirdzniecības er, liberalizācija lauksaimniecības produktu jomā, bet eh, šai liberalizācijai jānotiek arī mūsu lauksaimniecības politiku eh, ņemot vērā. Tā būtu man pirmā atbilde. Un tad par konkrēto jautājumu par 2012. gada izmaiņām attiecībā uz dažiem produktiem. Uh, Iepriekšējā Norvēģijas valdība no, pārgāja no konkrētiem um, muitas nodavām uz uh, vispārīgiem uh, trim uh, produktu veidiem - lielopgaļai, jārgaļai un dažiem sieriem. 2000 uh, jaunā Norvēģijas valdība uh, paziņoja, ka tā uh, um, šo iepriekšējās valdības spērto soli atkal um, ehm, spērs atpakaļ, bet uh, Norvēģijas parlamenta vairākumu eh, dēļ tas tomēr neizdevās. Nolīgums, par ko mēs tagad runājam, sniedzēs eksportētājiem arī labāku tirgus piekļuvu uh, eh, lielopgaļai, jērgaļai un sieriem. Tādēļ šo sarunu rezultāti būtu jāskat arī šajā kontekstā. Uh, Bet, protams, mēs ņemam vērā šodien izskanējušo lūgumu, kas ir arī jau iepriekš vairāk kārt izskanējis mūsu sanāksmēs ar Eiropas Savienību iepriekšējo gadu gaitā. Eh, runājot par geogrāfiskām indikācijām. Par tā mēs sākām 2013. gadā sarunas bet ir skaidrs, ka šīs eh, sarunas eh, negāja viegli. Pusēm neizdevās vienoties par ļoti svarīgiem jautājumiem, kā piemēram tirdzniecības zīmola, ēs logo, tipa izmantošana, kā arī um, ģeogrāfisko indikāciju aizsardzību abās pusēs. Tādēļ 2016. gada aprīlī puses atzīmēja, ka sarunās progresa nav un ka nav jēgas turpināt pat sarunas. Tādēļ eh, sarunas tika pārtrauktas. Bet mēs esam tagad sapratuši, ka pastāv vēlme šīs sarunas atsākt, un to mēs izvērtēsim, protams. Runājot par Kalenčo, Norvēģija pagājušajā gadā saņēma vēstuli uh, no komisāra Hogan, ka Lenčo puķes uh, zināmu paveidu klasifikācijai sarežģīts jautājums, aptvainojas, ka mūsu uh, pusē šī jautājuma izvērtēšana ir jau krietni ieilgusi, bet mēs ņemam vērā šo jūsu izteikto jautājumu un lūgumu. Uh, un e, varēsim e, atbildi sniegt tieši komisāram Hoganam kungs, kungam e, ļoti drīz. Tad bija jautājums par Parīzes nolīgumu, un man vienkārši jāsaka, ka piekrastes valsts suverenās tiesības uz jūras resursiem uh, E, Norvēģijas uztverē ir ļoti svarīgas tiesības. Saskaņā ar ANO e, jūras e, konven, tiesību konvencija Norvēģijai ir tiesības šeit ziv, zivsaimniecības produktu ražošanu kontinenta uh, piekrastē ir e, tiesības. E, tas ir ļoti sensitīvs jautājums, par to esam diskutējuši jau ilgu laiku, un Norvēģija ļoti stingri turas pie savu uzskatu. To es varu sacīt par šo jautājumu šodien. Es domāju, ka e, tas būs viss. Paldies no manas puses. Paldies, lūdzu. E, e, paldies arī, ka tiešām ņemāt vērā visus mūsu jautājumus, Benson kungs. Priekšē tikai īs komentārs no manas puses. Es tiešām uzklausīju vēstnieku šodien, un es tikai sacīšu, ka no Eiropas Savienības puses mēs nejaucamies tajā, kā jūs subsidējat savus lauksaimnieks Norvēģijā, bet ja jums ir piekļuvi vienotam tirgum, mēs vēlamies arī piekļuvi jūsu tirgiem. Jūs tagad minējāt klasifikācijas noteikumus. Tas ir ļoti tehnisks jautājums, eh, it kā, bet manā skatījumā tā nav. Tas ir protekcionisma solis, lai dāņu e, e, lai, e, un Nīderlandiešu siltumnīca audzētāji netikt pielaisti Norvēģijas tirgumu. To paši jūs darījāt ar, arī ar um, citām puķēm. Kvintiņa kliņģerītēm, bet um, tas ir vienkārši jābeidz no jūsu puses. Labi, ņemsim vērā. Komisija, vai jums ir ko piebilst? Nav nekā bilstama. Paldies. Līdz ar to šī debata ir izsmelta. Grozījumi jāiesniedz līdz 28. februārim pulkstens sešiem pēcpusdienā. Un savu pozīciju apstiprināsim martā Inta sanāksmē sesijā. Paldies. Desmitais darba kārtības jautājums. ES Vietnamas tirdzniecības nolīguma progress. Kā visi varbūt zina, 2015. gada decembrī Tātad visai sen Eiropas Savienība ar Vietnam nos pabeidza sārunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu. Pēc divu gadu gaidīšanas šī komiteja, protams, ir gatava e, nākamam solim. Un lai nedaudz pastāstītu, Eh, vai saprastu, kādēļ nav šī nākamā soļa, kādēļ tas netiek spērts, mums ir šī dienas diskusijas, protams, uzaicināja eh, komisijas pārstāvu, bet arī Vietnams vēstnieku eh, laipni lūgti ekscelence. Es ceru, ka mēs varēsim tiešām saprast, kas te notiek. Vispirms Došu vārdu mūsu referentam Zahradila kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Izteikšos ļoti kodolīgi un atklāti, un varbūt pat nejauki nedaudz. Varbūt mēs visi zinām, kāda ir situācija. Atgādināšu mums visiem, ka šis parlaments beigs strādāt šis sasaukums 2019. Eh, gada aprīlī. Eh, tas ir pats ilgākais. Līdz ar to mums ir atlikuši 14 mēneši balsot par šo nolīgumu, mīnus pat eh, pirms vēlēšana laika, tātad divi mēneši apmēram. Tātad mums ir pēdējās tikai divi mēneši, 12. Un neesmu pārliecināts, vai mums izdosies šajā laikā visu šo uzdevumu paveikt. Ja mēs to nepaveiksim, tad eh, sacīšu ļoti eh, atklāti, es to uzskatītu par neveiksmi. Jo, kā jūs pamērtoti norādījāt, nolīgums mm, jau eh, tika slēgts un parakstīts 2015. gada beigās, tātad gandrīz pirms diviem gadiem, sakrunātājs. Teksts tika publicēts 2016. gada 1. februārī, un tagad joprojām mēs karājamies gaisā, nezinām, kur īsti esam, un godīgi sakot, nav runa tikai par šo konkrēto nolīgumu. Pagājušajā nedēļā es viesojos Singapūrā ar Singapūras draugu grupu. Arī tas ir brīvās tirdzniecības nolīgums, kas tiek gatavots vai ir procesā, un arī šajā ziņā mēs īsti nesaprotam, kāds būs rezultāts. Tā kā es domāju, ka Eiropas Savienība un Eiropas parlaments un īpaši šai komitejai būtu jā eh, izrāda aktivitāti un apņēmība šeit panākt tomēr progresu. Es man tomēr gribētos cerēt, ka pieaugoša protekcionisma laikos un tās laikos, kā ASV ir no TTIP TTIP eh, sarunām izstājusies, Eiropas Savienība būtu eh, brīvās tirdzniecības flagmanis, un es ceru, ka tā joprojām arī ir. Es domāju, ka ir pienācis laiks mūsu komitejai eh, virzīties enerģiski uz ratifikāciju iespējami drīzāk, un es ceru, ka mums izdosies atlikušā laikā to paveikt un ratificēt šo nolīgumu vēl šajā sasaukumā. Uh, nevis vēlāk. Ļoti žēl, ka galvenais saruna vedējies šeit nav, komisāra nav šeit. Komisāres es būtu ļoti labprāt dzirdējis uh, viņu sacīto komentāru par pašreizējo stāvokli. Gaidīšu, uh, ka komisijas pārstāvis kaut ko mums par to pastāstīs, bet es domāju, ka mums ir tiešām pamata būt aizvien vairāk uh, nobežījušamies un situācija jāuztver ļoti nopietni. Paldies priekšē. Paldies Zahradivu, Anmarī Mineru un tad pēc tam uh, eh, uh, eh, Deivids. Vispirms, kurš aizstāja mū, aizstā mūsu ēnu referentu, lūdzu. Paldies. Es aizstāvu Alēsiju Mosku. Viņa vēlas pavēstīt Kā jūs priekšsēd jau sacījāt, 2016. gadā tika pabeigtas sarunas ar Vietnamu. Mēs slavējām šo sarunu pabeigšanu līdzīgi kā Singapūra, kā uh, tāds, kā pamats mūsu reģionālajai sadarbībai ar ASEAN valstīm. Eh, un eh, šķita, ka šīs divas vienošanās iet vienā virzienā, ka būs vienlīdzīgi spēles noteikumi, ilgspējīga attīstība, bet ir pagājuši divi gadi un situācija šķiet, ka diezgan dramatiski izmainīsies. ASV ir no TTIP atkāpsies, Vietnam šķiet atkāpjas attiecībā uz tās apņēmībām par ilgspējīgu attīstību un nolīgums arī ir no komisijas puses atbīdīts otrā, otrā plānā. Mēs gaidījām, ka šogad varētu apstiprināt nolīgumu, bet tā vēl nav, un tagad komisija arī nosūtījusi vietnamiešiem vēstuli, pauzdama bažas par cilvēku tiesībām un darba tiesībām valstī, bet nevalstiskās organizācijas Vietnamā um, joprojām nav ratificējis trīs eh, no svarīgākām pasaules darba organizācijas konvencijām situācija darba tiesību jomā drīzāk pasliktinās nekā uzlabojas. Alasī vēlētos zināt, vai komisija ir saņēmusi no Vietnams valdības jeb kāda veida jaunus solījumus, rēģējot uz komisāres vēstuli, un vai ir spērti jeb kādi citi soļi, lai izdarītu spiedienu uz Vietnams valdību pie savām apņēmībām turēties. Un no savas puses, ja drīkst, es arī gribētu vienu komentāru izteikt. Ņemot vērā, ka nav zināms, kad šis nolīgums stāsies spēkā, mūsu uh, rūpniecībai tiek nodarīts kaitējums no šīs nedrošības. Jaunas tirdzniecības barjeras tiek dažās jomās radīts. Esmu īpaši nobežies par akcijas paaugstināšana alkoholam, ko vietnamieši ir ieviesuši vai gatavojās ieviest. Kā jūs zināt, alkohola ierobežojumi jau ir ļoti lieli, 45% akcijas pat laban. Un šķiet, ka pirms tam bija vienošanās uzlabot situāciju, tagad drīzāk ir attīstība pretējā virzienā. Tātad, jo ātrāk būs vienošanās, jo labāk tas būs ne tikai alkohola ražotājiem, bet visiem mēs ražotājiem kopumā. Paldies! Nākamā Anna Marija Minēra. Ja, Paldies, priekšsēdētāji! kā jūs un citi runātāji teicāt, nu, mēs esam tādā visai neērtā situācijā ar šo līgumu. Tas, protams, būtu ļoti interesanti Vietnams tirgus mūsu uzņēmumiem un investoriem, bet cilvēktiesība jomā Vietnam pat tiešām eh, ir eh, ļoti slikti rīkojusies. Un es domāju, ka vajadzētu veikt vēl papildus ietekmes izvērtējums attiecībā uz cilvēktiesībām. Un jāsaka, ka tas, kas notiek eh, Bangladešā, arī mums rada bažas un eh, cilvēki patiešām tiek arī piespiesti eh, strādāt necilvēcīgos apstākļos. Un kas tad ir mainījies? Piemēram, Bangladešā arī nekas daudz nav mainījies pēc mūsu līguma noslēgšanas. Tādēļ es uzskatu, ka šis līgums nav pietiekami nobriedis. Uh, Un eh, jāsaka, ka tas ir tāds eh, jaukta veida līgums, tādēļ arī dalību valstīm kaut kas ir sakām šajā sakarā, līdzīgi kā Singapūras gadījumā. Es gribētu dalību valstīm piedāvāt izskatīt šo uh, nolīgumu. un vēlētos pieprasīt, lai arī šī strīdu šķiršanas uh, metoda tikt izņemta. Paldies, tagad Karolīna. Paldies, priekšsēdē, ir mani daži jautājumi komisijai. Īpaši attiecībā uz šo jaukto nolīgumu, vai būs divi nolīgumi, tāpat kā tas ir mm, no ES tiesas prasīts attiecībā uz Singapūru, un vai Vietnam ir e, šķīrēties sistēma pieņēmus, un vai tā ir tāda sistēma kā attiecībā uz CETU. Uh, Tad par ilgspējības sadaļu jau daudz esam dzirdējuši, arī šeit esmu ļoti nobežījusies, vai ir paredzēts sankciju mehānisms vai vismaz pārskatīšanas klauzula, un kā ir ar darba, e, starptautiskās darba organizācijas galveno normu ratifikāciju. Tas man arī interesētu vairāk, kā jau izskanēja, ka cilvēktiesību situācija Vietnamā rada pamat bažām un ir arī politiski ieslodzītie. Uh, Eh, mēs dzirdām par spīdzināšanām, tās visas ir lietas, kuras mēs nevēlamies Eiropā. Tādēļ es gribētu jautāt komisijai, kā komisija apietas ar to, vai sarunās ar Vietnam par to tiek runāts. Man tiešām rodas jautājums, ja mēs gribam savas vērtības, savas pamatiesības, savas pamatbrīvības. Uh, uh, pie tām pieturēties, slēgt šādu nolīgumu ar tādu valsti, kas pie tā nepieturas. Tāds ir mans jautājums. Paldies, tagad došu vārdu Vietnams vēstniekam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji godājumie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, vispirms es gribētu jums visiem sat, uh, nodot eh, jaunā gada vēlējums Vietnamā šajās dienās. Eh, Kalen, eh, mēneša kalendāra jauno gadu svin, man šī ir pirmā darbdiena jaunajā gadā. Vēlu jums visiem laimīgu jauno suņa gadu. Uh, Man tagad tāda īsa runa. Esmu ļoti eh, priecīgs, ka uzaicinājāt man uz šo viedokļu apmaiņu par progresu es un Vietnams brīvās tirdzniecības līgumā noslēgšanai, ko organizēju uz komiteju. Es gribētu pateikties Intas deputātiem, īpaši priekšsēdim, par jūsu atbalstu pagājušajā gadā vēja eh, uzlabot es un Vietnams sadarbību. Un sadarbību ar eh, ES iestādēm un Eiropas parlamentu īpaši. Abu parlamentu draudzība ir bijis svarīgs eh, ES un Vietnams attiecību pīlārs. Īpaši prie, priecājos par darba vizīti, ko Langes kungs tātad eh, veids mūsu valstī 2017. gada septembrī un vicepriekšēji Zahradīla viesošanos Vietnamā decembrī. Abas puses eh, pirms vairāk kā diviem gadiem pabeidza sarunas par brīvās tirdzniecības līgumu, tādēļ gribētu izmantot šo iespēju, lai apstiprinātu, ka proaktīva starptautiskā integrācija ir Vietnams valdības nemainīgā politika. Vietnama pievērš lielu uzmanību Eh, sadarbībā ar partneriem īpaši ar Eiropas Savienību, ne tikai lai atvērtu tirgus, bet arī lai nu jaunu apstiprinātu savu apņēmību integrēt tautsaimniecību reģionāli un nodrošināt ilgspējīgu valsts attīstību. Pēdējo gadu gaitā Vietnam ir izdarījis liels pūliņus reformēt un restruktūrizēt tautsaimniecību, lai tā ātri augtu lai mē, mums būtu tirgus ekonomika kopā ar sociālo progresu un vienlīdzību un dziļa e, e, integrācija ar globālu ekonomiku, tā skaitā es ekonomiku. Vietnamā ir noslēgus 15 brīvās tirdzniecības nolīgums divpusēji vai arī ASEAN ietveros. Tiek gaidīts, ka Vietnam drīz kļūs par svarīgu 55 partneru valstu uh, um, sanāksmes uh, eh, organizātori, kā arī G20. Um, Vietnam ir eh, ASEAN reģionā otrā pēc Singapūras. un nolīgums ļaus 25 miljonu iedzīvotāju tirgumu, kas strauji aug, piekļūt Eiropas Sanībai vienā no pasaules dinamiskākajiem reģioniem. Tirdzniecības investīcija nolīgums starp Vietnamu un ES ir pozitīvi attīsties pēdējo gadu gaitā. Tirdzniecības lomā eh, ES ir Vietnams eh, trim lielākiem eksporta tirgiem. Tirdzniecības apjoms pagājušajā gadā sasniedz gandrīz 50 miljārdu ASV dolāru. Tas ir ik gadus pieaugums pa 10%. Eiropas Sanībai Vietnam ir otrs lielākais iedzniecības partners ASEAN valstu vidū. Agrīni investori Vietnamā ir daudzi no uh, Eiropas, un tādēļ ja es ir piektais lielākais investors uh, manā valstī un vislielākais ne Āzijas investors ar vairāk nekā 2000 projektiem, gandrīz 22 miljārdu ASV dolāru apjomā. Situācija strauji turpina mainīties, ņemot vērā laiku un priekšrocības, ko piedāvā Vietnam, un mums vajadzētu tādēļ arī gādāt par to, lai privāstirdzniecības līgums sāktu darboties. Uh, jo tas pavērs vairāk iespējas investīcijām un uzņēmējdarbībām abās pusēs, lai tirgus tiktu paplašināts eksporta precēm, abām pusēm no tā iegūstot un vienai otru papildinot. Šis ekonomikas rīks, ja tas tiks pareizi piemērots, ekonomikas tirdzniecības un investīcija attiecības starp Vietnamu un ES radīs skaidru vēstījumu pasaulē Daži ekonomiskajā partneri atgriežas pie protekcionisma, pretēji globalizācijas tendencēm. Tāpat laikā ir svarīgi uh, novērtēt ES ASEAN brīvās tirdzniecības nolīguma nozīmi nākotnē. Vietnām ir pievērsusi lielu uzmanību juridiskā ietvara uzlabošanai, tiesas sistēmas uzlabošanai mm, izpildot arī mūsu starptautiskās saistības. Mūsu politika ir vērsta uz to, lai starptautiskās apņēmības tiktu stingri ievērotas. No tā mirkļa, kad brīvās tirdzniecības līgums stāsies spēkā, es ir, Vietnam būs gatava ar, Vietnam, ar Eiropas Sanību pārspriestā piemērošanu arī par citiem starptautiskiem nolīgumiem, īpaši attiecībā uz darba tiesību jomu. Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai jūsu bažas kliedētu, cik tas iespējams. Runājot par darba tiesām, to Nacionālā vietams asamblēja nosūtīja šogad apstiprināšanai 2018. gadā. Likuma finalizācija ir bijusi notikusi konsultējoties ar starptautiskām organizācijām un e, iekšzemes uzņēmumu pa asociācijām. Dažās jomās vēl vajadzīgi grozījumi, ņemot vērā darba likumdošanas, eh, darba likuma mm, pārskatīšanu. E, Vietnam trīs e, konvencijas gatavojas parakstīt e, pulcēšanās brīvību, kā arī e, e, koplīguma sarunu un vēl vienu e, starptautisko konvenciju. Tam visam būs ekonomiska nozīme, bet e, manā pārliecībā brīvās tirdzniecības līgums palīdzēs gan es, gan Āzijai, radot spēcīgas saiknes starp es un Dienvidu Austrumu Āziju un es un Āzijas klusākajām jūras reģionu. E, es vienmēr ir atbalstījusi šādu e, attīstību, un mēs ticām, ka arī šis brīvās tirdzniecības līgums var e, būt būtisks solis šajā ziņā. Paldies, vēstniekungs! Nu, diena ir skaidrs, ka abām pusēm ir pienākumi. Jūs arī minējāt dažus no šiem pienākumiem, un pilnīgi pamatot jūs teicāt, ka es pagājušā gada septembrī viesojos jūsu valstī. Arī uzsver, ka šīs trīs vēl uh, neratificētās uh, e, statotiskās darba organizācijas konvencijas ir priekšnoteikumi. Uh, lai saņemtu mūsu piekrišanu nolīgumam. Es ceru, ka šī apņemšanās ratificēt to tās un implementēt diezgan drīz, jūs teicāt jau šogad, arī tiešām tiks izpildīta, lai mēs varētu būt pārliecināti, kā arī parlaments varēs ratificēt nolīgumu. Un, protams, no otras puses mums ir arī savi pienākumi. Mūsu referents jau minēja, ka mums ir pienākums pabeigt procesu, lai mēs varētu iesākt ratifikāciju. Un līdz ar to es pievēršos komisijai. Mans jautājums būtu, vai komisija var garantēt, ka viņi ar tādu pašu apņēmību un tādiem pašiem resursiem strādās pie tā. Attiecībā tādu uz Vietnams nolīgumu, kā ar Japānas nolīgumu. Es esmu dzirdējis, ka tagad ir cita prioritāte, ka tagad visi resursi ir vērst uz Japānas nolīgumu. Mēs visi zinām, ka šis nolīgums tika parakstīts vairāk vai mazāk pusotru gadu pēc Vietnamas nolīguma. Es domāju, ka tā nav godīga. Pēter, vai jūs varat man garantēt, ka tie paši resursi, tā pati apņēmība, kā attiecībā uz Japānu, tiek piemērota arī Vietnams nolīgumam lūdzu? Thank you, Coach, for the... Paldies par šo uzmundrinošo jautājumu. Paldies referentam un atvainojos, ka sarunu galvenais vedējs diemžēl nevar būt klāt. Es saprotu tās frustrācijas, kas izskanēja šodien, un eh, apzinos, ka šim līgumam ir drīzumā jāstājas spēkā. Pilnīgi noteikti tas nenozīmē šī nolīguma nobīdīšanu malā, bet tas nav vēl parakstīts. Tad atgādināšu, ka 15. gada decembrī mēs noslēdzām sarunas. 16. gada martā mēs sākām eh, juridisko pieslīpēšanu, nu, tā, eh, tā ilgst jau divus gadus, bet, lai eh, šo juridisko darbu paveiktu, ir jāstrādā abām pusēm, un kavēšanos šoreiz neizraisa komisija. Tāpat ar Vietnamu mēs esam pētījuši justīcijas tiesas atzinumu par Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgumu. Un esam domājuši par to, kā šos aspektus var iestrādāt mūsu tekstā arhitektūrā. Vietnamieši uzskata šo koncepciju par piemērotu, tomēr oficiāla informācija vēl no Vietnamas nav saņemta. Mēs esam Vietnamas pusē skaidri teikuši, ka laiks rits un esam aicinājuši prezentēt šo nolīgumu visdrīzākajā laikā, lai parlaments tai varētu dot savu piekrišanu. Tomēr vienošanās par tekstu panākt vēl nav, un pārtulkot šis teksts arī vēl nav. Tas nav pārtulkots ne Eiropas Savienības valodās, ne vietnamiešu valodā. Un mēs vēl nevaram piedāvāt tekstu parakstīšanai vai secinājumiem padomēji, ne arī konsentu procedūrai parlamentam. Mēs esam sākuši jau uh, šī brīvā tirzniecības nolīguma sagatavošanas pasākums, un es dzirdu arī lielu atbalstu no Vietnamas puses. Tāpat vēl būs ratifikācijas process, un tāpēc šeit ir visai robusta ilgtspējības sadaļa. Kā arī uh, tā attiecas uz SDO standārtu un konvenciju ievērošanu. Tāpat ir strīdu risināšanas mehānisms, kurš iekļauj arī SDO standārtu ievērošanas pārkāpumu risināšanu. Mēs strādājam ar Vietnamu, SDO konvencijas sakarā, aicinot viņu piemērot darba likumu pilnībā SDO standartiem. Un arī mēs sagaidām, ka šogad Vietnams parlaments skatīs darba likuma reformu. Darbs pie tā sākās jau 2016. gadā īpaši jākoncentrējas uz piespietu darbu izskaušanu, diskrimināciju un aicinām atbalstīt SDO 87, 98, 105 konvencijas. Mēs esam apmeklējuši arī Vietnamu, lai tā labāk apzītos, apzinātos šīs saistības gan politiskā, gan tehniskā līmenī, īpaši uzmanību pie, ir pievērstā SDO konvenciju ratificēšanai. Tāpat ir pasvītrota pilsoniskās sabiedrības loma, un mēs strādājam ar pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Uh, tā skaitā, lai labāk varētu un veiksmīgāk ieviest SDO konvencijas. Mēs pilnīgi noteikti vēlētos ātrāku virzību uh, šim procesam, un mēs skaidri norādījām Vietnamai, ka viņu reformas procesu um, sekos daudzi, tā skaitā parlamentam, it īpaši tad, kad uh, mēs nonāksim līdz ratificēšanai. To īpaši uzsvēra komisāra Malmstrēma gan savos sākotnējos paziņojumos, gan arī savā šī gada vēstulē. Paldies! Un iespējams es neapzinos visus konfliktos apstākļus pilnībā, bet es vis īsti neizpratu, kurš tad ir atbildīgs par kavēšanos. Ja manā rīcībā ir pareiza informācija, tad šī pat problēma Singapūras gadījumā tika atrisināta. Un e, Singapūras nolīgumu mēs varam skatīt par, e, parlamentā. Cik man zināms, Vietnams nolīgums ir ļoti līdzīgs Singapūras nolīgumam, un tāpēc Man nav īsti skaidrs, kāpēc šeit situācija ir sarežģītāka. Tāpat tas attiec uz tulkošanu. Es nesaskatu pārāk lielu atšķirību. Varbūt jūs varētu skaidri norādīt, kurš ir atbildīgs par kavēšanos šajā gadījumā, Pēter. Okay. Thank you, co-chair. No. Paldies, priekšsēdētāji. Divus gadus ilgst juridiskā mm, noslīpēšana. Bet jāapzinās, ka mēs sadarbojamies ar partneri, kuram ir uh, liela iesaistīšanās politiskajā līmenī, bet nevienmēr tāda pat ir tehniskajā. Tāpat arī e, mums ir iespējas, kā mūsu saruna partneri starptautiskās tirzniecības ministrija e, nevar ietekmēt pārējās ministrijas, kas ir iesaistītas juridiskajā nostīpējumā. Tāpat mēs uh, apzināmies, ka ir problēmas iekšējās koordinācijas darbā pirms šī juridiskā darba un nereti šīs juridiskās nostīpēšanas darba gaitā. Vietnamai ir iekšēji jākoordinē nostāja, kādu tā ieņems. Treškārt, mums ir iespējas, ka Vietnams prioritātes un tās resursi pēdējo mēnešu gaitā vairāk attiec uz TTP 11 eh, atjaunošanu un reģionālā visaptveroša nolīguma noslēgšanu un tas kavē mūsu juridiskās noslīpēšanas darbu. Šobrīd ar TTP 11 ir iesākts um, darba pēdējais etaps, un mēs ceram, ka līdz nākošā mēneša beigām mēs varēsim to pabeigt. Paldies, un vai tagad uh, vēlētos rieģēt vēstnieks? Paldies, priekšsēdētāji, paldies Pēteram. Atkārtošu, ka runājot par SDO konvencijām, kā jau tas izskanēja, Mēs esam apņēmušies pievienoties SDO konvencijām par biedrušanās brīvību, tā ir 87. konvencija. Mēs e, ceram to iesniegt parlamentam 20. gada oktobrī un par koplīgumiem, tā ir konvencija numur 98 tiks tā tiks iesniegta parlamentam 19. gadā par piespiedarbu izskaušanu. Konvencija tiks iesniegta 19. Eh, gada oktobrī. Tāpat pasvītroši, ka daudzas citas valstis, kas ir attīstītākas nekā Vietnams, nav šīs konvencijas. Uh, ieviesušas, bet mums ir mūsu apņemšanās, mēs vēlamies arī ris, izkliedēt Eiropas bažas un attiecīgi mūsu ceļu kartē ir iekļauta šo konvenciju pieņemšana. Tagad runājot par juridisko sagatavošanas darbu un izpratne abās pusēs. No komisijas es sapratu to, ka daļēji aizkavēšanās izriet no neskaidrībām juridiskā darba procesā. Jā, mēs esam daļa no kavēšanās, viena puse, bet vēl ir arī otra. Es domāju, ka šis nolīgums ir kopīgs produkts abām pusēm un kavēšanās no Hanojas raugoties mēs uzskatām, ka ir jāņem vērā procedūras Eiropas institūcijās, jāņem vērā justīcijas tiesas nolēmums par Singapūru. Tā kā Eiropas Savienība vēlas to sadalīt, mēs tam piekritām un mēs esam gatavi sadarboties pilnībā ar Eiropas Savienību, lai šo darbu pabeigtu. Paldies, Karolīna! Paldies! Šeit tika runāts par STS vai tas tika pieņemts, kā tas notika CETAS gadījumā, un kas notiek ar SDO darba normām. Es īsti nesapratu. Varbūt, ka jūs varētu precīzāk komisija atbildēt. Paldies. Prīdā. Pēter. Kā jau es sacīju, mēs sadarbojamies ar Vietnamu pie mūsu nolīgumām. Arhitektūras mēs esam paredzējuši līdzīgi kā Singapūras gadījumā atsevišķi nu, nosacījums šķiet, ka tas varētu atbildēt uh, uz šo jautājumu. Ārdīkoks, uh, paldies priekšsēdētāji, es sacīju to, ko es sacīju. Iepriekšējā plenārsēdē es uzskatīju, ka mūsu pienākums ir pabeigt šo uzdevumu. Uh, Es uzskatu, ka mums ir jānosaka termiņi ratificēšanai. Es domāju, komisija tos paziņos, mēs tos saņemsim. Un, cik saprotu, lielākās problēmas šobrīd ir tehniskajā līmenī. Nevis runājot par būtību vai saturu, bet pār uh, juridiskajām detaļām, pārlīguma sadalīšanu un citām lietām. Es ceru, ka šīs tehniskās grūtības tiks atrisinātas maksimāli drīz un mēs varēsim savu darbu pabeigt. Es ceru, ka komisija to sadzirdēja un tāpat arī Vietnamas puse to ir sadzirdējusi. Paldies! Paldies! Līdz ar to ikvienam ir sava mājas darba kaudzīt, un mēs varēsim nolīgumu pabeigt šajā sasaukumā. Paldies, un mēs varam pāriet pie 11. punkta, kas ir balsošana, un pirms mēs balsošanu sākam, notestēsim, kā darbojas sistēma. Ievietojiet visus savus balsošanas kārtas iekārtās. Un sākam testu balsojumu. Yep. So, 31 members. 31 deputāts ir klāts, nobalsoja 25, un grupu pārstāvība ir pareiza. Sāksim. Eh, makrofinanciāla palīdzība Gruzijai.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 pret atturas noraidīts, 32. par pret atturas noraidīts, 33. par pret atturas noraidīts, 34. par pret atturas noraidīts, 35. par pret atturas noraidīts, 36. par pret atturas noraidīts, 37. par pretaturas noraidīts, 38. par pretaturas noraidīts, 39. par pretaturas noraidīts, 40. par pretaturas noraidīts, 41. par pretaturas noraidīts, 42. par pretaturas noraidīts, Trešais par pret. So the recitals. Uh, apsvērumi blokā no 3. līdz 9. iebildumi par, pret, atturas, noraidīts. 11. par, pret, atturas, noraidīts. 12. par, pret,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 pret atturas noraidīts. 18. par pret atturas pieņemts. 19. atkrīts, 20. par pret atturas noraidīts, 21. par pret atturas noraidīts, 22. par pret atturas noraidīts, un rezolūcija kopumā. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Apsveicam deputātu Takulu. Tas bija jūsu pēdējais ziņojums parlamentā un novēlam jums veiksmi turpmākajā darbā. 12. punkts. Nolīgums starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi. Šeit ir viens balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. punkts. Mutisks jautājums par konfliktu minerāliem. Viens balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. punkts ir Eiropas Investīciju banku finanšu aktiešu kontroles pārskats. Sākam ar pirmo kompromisu par pretaturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss, kā papildinājums trešiem kompromisam par pret atturas noraidīts, 19. par atvainojiet, 16. par pret atturas pieņemt, 17. par pret atturas pieņemt Pārbaudām 17. Izskatās, ka pārdomājuši. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. otrā daļa kā papildinājums 5. Eh, kompromisam par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas noraidīts. Un tagad rezolūcija kopumā. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Un tagad mēs varam pāriet pie 15. punkta, kas ir starp institūciju vienošanās interpretācija un ieviešana. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts, ceturtais par pret atturas pieņemts. Motiskais grozījums pār pret atturas pieņemts. Piektais grozījums pār pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums pār pret atturas pieņemts pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts un atzinuma projekts kopumā. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. E, tagad 16. punkts. Atzinums par ārējo finanšu instrumentu ieviešanu aicinu balsot blokā līdz 13. grozījumam. Nego ir pret. Piektais grozījums pār, pret, saturs pieņemts, sastais pār, pret, saturs pieņemts, septīs pār, pret, saturs pieņemts. Astotais pār pret atturas pieņemts. Devītais pār pret atturas pieņemts. Desmitais pār pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais pār pret atturas pieņemts. Divpadsmitais pār pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais pār pret atturas pieņemts. 14. pār pret atturas. Pieņemts, tas ir mutisks grozījums no Helmuta Šolca eh, par, eh, par mutisko grozījumu pret atturas noraidīts 14. paragrāfs par pieņemts 15. pār pret atturas pieņemts. Trešais pārprets atturas pieņemts. Ceturtais pārprets atturas pieņemts. Pirmais pārprets atturas pieņemts. Otrais pārprets atturas pieņemts. Un tagad grozījums kopumā. Uh, teksts kopumā Beidzam balsot. Pieņemts, un mēs varam tekstu nosūtīt uz afetu. Paldies, ar to esam pabeiguši balsošanu un varam pāriet pie 17. darba kārtības punkta. Ja kāds vēlas zāli atstāt, tad lūdzu dariet to klusumā. So, Monitoring groups activity. Monitoringa grupas aktivitātes. Tā ir svarīga mūsu darba sastāvdaļa. Sākumā Dienvidā Azija ES Pakistānas draudzības grupa, ko vadīja Pakistānas ministrs. Viņi bija ieradušies un tagad došu vārdu Karima kungam, lai viņš mūs iepazīstinātu sīkāk. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, paldies, ka drīkstu kolēģus iepazīstināt ar notikumiem. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribu stāstīt par trim valstīm - Pakistānu, Bangladešu un Šrilanku. Jūs jau ievada runā pieminējāt, ka ļoti augsta līmeņa delegācija, ko vadīja Pakistānas aizsardzības ministrs Kāns, ieradās Eiropas parlamentā. Tādējādi mēs uh, varējām runāt par uh, Dienvidu Āzijas tirzniecības monitoringa uh, grupas darbu, un jāsaka, šī vizita notika īstajā brīdī, jo tieši tad komisija bija nākusi klajā ar savu uh, eh, VPS. Uh, eh, ziņojumu, ņemot vērā valstis, kas var izmantot VPS plus Es tāpat mūsu komitejas vārdā gribēju pateikties eh, Džīnai Lambertei, kas vada Dienvidu Āzijas delegāciju. Viņa arī piedalījās eh, šajā draudzības grupas sēdē un um, piedalījās tur ar vērtīgām runām. Mm. Es gribētu teikt, ka mēs varējām izkristalizēt savu pozīciju un ar gandarījumu varēja konstatēt, ka ir panākts pietiekami daudz progresa pilnīgi visās jomās eh, ko mēs noteicām, lai valstis varētu izmantot VPS. Plus. Šeit konkrēti runāju par Pakistānu. Un ir labi, ka tika izveidoti tādi labi, stabili eh, mehānismi, eh, ko. Uh, ieviesa līguma īstenošanas uh, struktūras. Mēs, protams, saprotam, ka uh, Pakistānā pastāv arī problēmas, bet uh, jautājumi tiek risināti un mūsu izvirzītajās jomās patiešām tika panākts progress. Tādēļ es uzskatu, ka komisijas uh, vērtējums arī ir atbilstošs. Pakistāna ir apzinājusies, cik liels ieguvums ir eksportēšanas iespējas uz Eiropas Savienību, ņemot vērā tādus ļoti draudzīgus tarifus. Aizsardzības ministrs, kas kādreiz bija tirzniecības ministrs, bija ļoti ambiciozs noskaņots, es viņu arī pazīstu personīgi. Viņš vēlējās panākt ko tādu, lai varbūt varētu parakstīt Eiropas Savienības un Pakistānas brīvās tirzniecības nolīgumu, bet pirms mēs varam eh, panākt šādu ambīciju īstenošanu, ir eh, jāveic ļoti daudz darba, bet varbūt ilgtermiņā tas būtu tāds labs mērķis, uz ko tiekties. Bet pirmām kārtām, protams, ir eh, jāveido pareizais fundaments, lai varētu ko tādu panākt. Priekšsādātāja kungs tagad pievērsīšos Bangladešai. Nesen biju Bangladešā, kur biju kopā ar e, Eiropas parlamenta Dienvidu Āzijas delegāciju. Es Nepiedalījos Koksas eh, eh, tirgus apmeklējumā, bet eh, varēju piedalīties visās sēdēs un tikšanās, kas notika Dakā, valsts galvaspilsētā, lai runātu par tirzniecību nākotnē ar šo valsti. Jāsaka, ka Bangladešas valdība teica, ka līdz 2021. gadam tā vēlas izkļūt no uh, Uh, vismazāk attīstīto LDC valstu grupas, uh, tas patiešām viņu ambīciju latiņu ir uh, pacēls ļoti, ļoti augstu. Un, protams, viņiem ir arī daudz šķēršļu, ņemot vērā šo LCD statusu. Lai piekļūtu ES tirgiem, mums ir jādomā par to, kā varētu uh, sadarboties ar Bangladešu, ņemot vērā arī tos izkļū, tās izkļūšanu no šī neglājmojošā statusa. Protams, mums ir jāparūpējas par piekļuvi ES tirgiem, sadarbojoties arī ar ANO. Nu, tas varētu prasīt 6 līdz 7 gadus. Jāsaka, ka Bangladešā mēs atradām ļoti dzirdīgas ausis, ņemot vērā šos piedāvājumus, un es nezinu, kāda ir vēl premjerministra, es tā tad varētu pateikt, ka premjerministra lēmumi eh, drīz jau būs zināmi, arī vēstnieks piedalījās visās oficiālajās vizītēs, tagad norisinās monitorings, eh, lai varētu domāt arī par turpmāko sadarbības formu. Valdība arī um, ir informējusi sabiedrību par saviem nolūkiem attiecībā uz 2021. gadu. Protams, ir arī jāizpilda visi likumīgie un juridiskie aspekti, lai varētu piekļūt mūsu tirgiem. Visbeidzot, daži vārdi par Šrilanku ir vēl neatrisināts ķībeles. Gluži nesen mēs no vēstnieka arī saņēmām paziņojumu no vēstnieka Eiropas Savienībā, bet no premjerministra vēl nekādas ziņas nesam dzirdējuši. Ir arī starptautiskās tirzniecības delegācija, kas aprīlī dosies uz Šrilanku. Es arī došos šajā komandējumā, lai mēs varētu panākt pēc iespējas labāku sadarbības formu ar Šrilanku. Mēs esam arī dzirdējuši tādus apņēmīgus apgalvojumus no premjerministra, ņemot vērā uh, sadarbību ar Eiropas Savienību un uh, nokļūšana atpakaļ VPS sistēmā. Vēl daži vārdi par Bangladešu. Šobrīd uz Bangladešas pleciem ir milzu sloks, ir ļoti daudz rohingu bēgļu valstī no Mjanmas. Līdz ar to Kādā brīdī mums nāksies ļoti uh, rūpīgi izveidīt, kādi tirzniecības instrumenti ir mūsu rīcībā, lai iedrošinātu Mjaņmu, lai Mjaņma pieņemtu pareizos lēmumus. Devits Mārtiņs ir atbildīgs par uh, šo pasaules daļu un ar lielu prieku ar viņu sadarbošos šajā aspektā, lai mēs uh, no Eiropas saimnības puses izvēlētos pareizo metodiku. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies! Jā, nu es domāju, šajos reģionos eh, atrast pareizo metodiku, tas ir tāds ciets rieksts. Paldies, ir kādi jautājumi? Nē. Labi, tad nākamā valsts, kas ir Maroka. Tas ir iekļauts darba kārtībā. Došu vārdu Lalondes kundzei, lai mūs ar to iepazīstinātu īsumā. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, es izteikšos ļoti lakoniski, jo pēcpusdienu mēs par šo jautājumu vēl apspriedīsimies ar Eiropas komisiju, un es jūs lūgtu arī uh, nākt uz pēcpusdienas sēdi, kad mēs par to runāsim starp pieciem un pus sešiem. 24. janvārī uh, bija monitoringa grupas vizīte, un uh, Taksud eh, komisija arī piedalījās šajā sanāksmē, kur tika teikts, ka ar Marokas partneriem ir panākts nopietnas progress sarunās un bija jāizpilda vairāki priekšnosacījumi. Ņemot vērā arī uh, atsauci uz uh, Rietumu Sahāru, lai šajā reģionā varētu arī uh, baudīt visas VPS sniegtās priekšrocības. Un šis reģions noteikti ir jāņem vērā, tad, kad norisinās uh, konsultācijas, ir jāiesaista darbā arī vietējie iedzīvotāji, kā to paredz līgums, arī parlamentam ir jātiek informētam par visiem posmiem sarunās. Uh, un es gribētu teikt, ka šie priekšnosacījumi ir ārkārtīgi uh, svarīgi, un uh, cits bez cita tie nevar būt. Uh, tātad, ja viens priekšnosacījums netiek ievērots, tad ar pārējiem nepietiks, tie ir neatraujami. Eh, bija arī Eiropas Savienības um, tiesas spriedums 27. janvārī par zivsaimniecības nolīgumu. Mūs tas ļoti interesēja, jo tas, protams, attiecas arī uz šodien apspriežamo jautājumu. Tas ir viss, ko es varēju pagaidām pateikt. Un, protams, mēs turpināsim arī pēcpusdienā diskusijas ar komisāru skundzi, un tas man ļoti iepriecina. Paldies! Paldies, Lalondes kundze. Tad jau uh, tagad varam runāt par Kanādu. Tas notika 21. janvārī darba grupas sēde un pabrika kunga nav klāt. Es gribu pateikt, ka Kostelo kungs vēstnieks bija klāt, kā arī. Uh, Eh, kolēģis, no, kas vada delegāciju attiecībām ar Kanādu. Tagad jau ir jādiskutē par konkrētām procedūrām, VPS, GIN komitejām. Par to ir jāapspriežas, mums ir darba pilnas rokas, jārunā par certifikāciju. un jārunā arī ar um, organizācijām, kas ir atbildīgs par šo darbu. Tas ir jāveic šī gada pirmajā semestrī. Bija arī problēmas saistībā ar vīniem un alkoholiskajiem dzērieniem. Komisija gatavo pētījumu par uh, barjerām attiecībā tieši uz šiem dzērieniem, lai mēs varētu tikt galā arī ar jurisdikciju, kas attiecas uz vīna un alkoholisko dzērienu tirzniecību. Tagad 18. darba kārtības punkts. Viedokļu apmaiņa par VPS īstenošanu. It's a pleasure for me to. Man ir liels prieks pie mums sveikt eh, Kristiānu Lēflēru no EAD, e kas īsu brīdi pie mums uzkavēsies, kā arī trade ģenerāldirekcijas vadītāju. mums būs iespējas diskutēt par VPS īstenošanas ziņojumu. EAD šo ziņojumu sagatavoja kopīgi ar komisiju. Tas ir solis pareizajā virzienā. Pie mums tāpat ir ieradušies arī pārstāvji no tām nozarēm, kurās tiek izmantots VPS, gribētu sveikt Jēgera kungu, kas padomē strādā nodaļā, kas ir atbildīga par attiecībām ar Filipīnu. Jā, jūs sēžat tur, laipni lūgti mūsu komitejā. Arī Čeka kungu, kas ir Kambodžas vēstnieks. Pūkundze, kas ir uh, vadītāja vietniece Mjaņmas pārstāvniecībā. Un arī pārstāv no Democracy Reporting, Importing International. VPS plus sistēma ir viens no svarīgākajiem ES tirzniecības instrumentiem ko varam izmantot attīstības valstīs. Es ļoti labi atminos, ka visi savu laiku bija apņēmības pilni šo sistēmu izmantot, tagad ir pienācis laiks veikt tādu inventarizāciju. Tagad došu vārdu Kortskungam eh, neilgāk par desmit minūtēm. Lūdzu, paldies priekšsēdētāja kungs, labrīt! Labrīt, ka mēs šodien varam uzstāties ar otro ziņojumu par VPS. Tas tika pieņemts 19. janvārī, ir gluži svaigs. Tas attiecas uz laiku posmu no 2016. līdz 2017. gadam uz diviem pilniem gadiem. Es atbalstu, atvainojos, ka komisārs kundze šodien nevarēja ierasties, viņa ar nepacietību gaidīja šīs diskusijas, bet, diemžēl, viņai bija citi pienākumi. Ļoti ceru, ka Leifelēra kungs mums arī drīz pievienosies, tad mēs kopīgi varēsim pastāstīt par eh, šo paziņojumu, kā arī darba dokumentu. Uh, priekšsādātāja kungs, ir jāatzīmē, ka sadarbības starp EADD un komisiju šeit ir bijuši īpaši nozīmīgi, jo tirzniecība un ārlietas ir tās politikas jomas, kas saskaras ļoti daudzos mm, leņķos, tādēļ es patiešām esmu gandarīts, ka mums izvērtās tik eh, ražīga sadarbība. Saprotu, ka man nav atvēlēts pārāk daudz laika, tādēļ pievērsīšos trim uh, svarīgākajiem aspektiem ziņojumā. Pirmām kārtām, kāda ir VPS um, ekonomiskā ietekme, mums ir VPS, VPS plus un viss izņemot ieročus, everything but arms. Tātad mēs izvērtēsim šo schēmu ekonomisko ietekmi Mēs pēc tam runāsim sīkāk par VPS plus mehānismiem, par dažādiem nosacījumiem un pievērsīšos arī visam izņemot ieročus, kā eh, tas notiek, kā šīs EBA valstis eh, izpilda savas saistības jo tās, protams, tiek uh, izvirzītas, ja valsts iesaistās šajās schēmās. Esmu pārliecināts, ka ar ziņojumu jau esat iepazinušies, tas ir visai detalizēts. Uh, Ir arī darba grupas dokuments, kurā e, ir izvērtēta katra no desmit VPS e, izmantojošajām valstīm. Ja jums būs kādi jautājumi, es varēšu sīkāk uz tiem atbildēt. Ja runājam par ekonomisko ietekmi, pirmais no e, jautājumiem, ko šodien izklāstīšu, runājot par visām trim schēmām. Īstenībā mēs varam būt pozitīvi, optimistiski, Jāsaka, ka imports ir pieaudzis par 23% divos gados, kas ir aplūkot šajā ziņojumā, pateicoties šīm schēmām. Uh, Mēs runājam par 65 miljārdiem eiro. Tās valsts, kurām visvairāk ir nepieciešams mūsu atbalsts, tātad eh, vismazāk attīstītās valstis, kas izmanto EBA schēmu, ir guvušas vislielākos priekšrocības, un eh, tur ir eh, pieaudzis imports par 38%. Tās ir 49 valstis, kas izmanto EBA schēmu. Un šis apjoms eh, attiecas uz laiku no 2014. līdz 2016. gadam, un par 14% ir pieaudzis eksports. Mēs runājam par 33 valstīm, un VPS plus izmantotāju eh, apjoms ir pieaudzis par 21%, sasniedzot vairāk kā 7 miljardus. Tās ir 10 valstis, kas izmanto VPS plus sistēmu. Mēs varam teikt, ka līdz ar to schēma ir nesus cerētos augļus, bet eh, VPS jau nenozīmē tikai ekonomiskos taustāmos ieguvumus. Mums jārunā arī par piekļuvu uz tirgiem, bet eh, tiem nevar piekļūt tā vienkārši. Visām valstīm ir jāizteno 15 konvencijas, kas attiecas uz cilvēktiesībām un darba ņēmētiesībām, lai varētu piekļūt schēmas priekšrocībām. Un, ja runājam par VPS, plus, ir vēl papildus nosacījumi. ES veids monitoringu, kā tiek īstenotas vēl papildus 15 konvencijas, un um, kopumā mēs runājam par 20 septiņām konvencijām, vēl ir papildus konvencijas, kas attiec uz labu pārvaldību, ekoloģiju un klimatu pārmaiņām. Ja šīs valstis vēlas piekļūt mūsu tirgiem, balstoties uz izdevīgiem nosacījumiem, tām ir jāizrāda apņēmība eh, integrēt arī mūsu vērtības pašmājās. Katrā ziņā mums ir jābūt piesardzīgiem, raugoties, kā valsts šīs konvencijas īsteno. Es vēl pie tā atgriezīšos nedaudz vēlāk. Protams, ES ir jāveic rūpīgs monitorings, mums ir regulāri dialogi ar VPS valstīm, lai varētu pārbaudīt, vai tās patiešām godprātīgi visu īsteno, kā nākas. Arī pilsoniskā sabiedrība šajās valstīs ir jāuzklausa, tā ir jāuzklausa lēmumu pieņemšanas procesā, valdība nedrīkst būt kūrla, un jo labāk pilsoniskā sabiedrība tiek iesaistīta politisko lēmumu pieņemšanā, jo leģitīmāki tie ir. Un es domāju, ka tas ir visai jaudīgs instruments, it sevišķi VPS plus valstīs, lai uzlabotu uh, tajās valdošo situāciju. Bet, protams, eh, tas ir process, eh, kas eh, nenorisinās vienas dienas laikā. Mēs paši arī skatāmies, ko ziņo ANO par notikušo. Ir īpašās arī šīs rezultātu tabulas, tiek apkopoti, apkopot informāciju pēc misijām. Mums ir bijusi ļoti laba sadarbība. Uh, Un process patiešām notiek soli pa solim, ne jau tā vienas dienas laikā viss uh, versīsies uz labo pusi. Tagad uh, arī tādi veiksmīgi piemēri, ko esam panākuši pateicoties VPS, pieminēšu Bolīviju, jo cilvēktiesību principu iedzīvināšana tajā ir izvirzīta par prioritāru. Šrilanka, kas eh, pagājušā gada maijā arī pievienojās schēmai, ir darījusi ļoti daudz, lai samierinātu dažādus uh, valstī dzīvošās grupas, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu. Arī Pakistānā ir panākts progress attiecībā uz cilvēktiesībām, tiek eh, pieņa, tika pieņemts starptautiskais cilvēktiesību plāns, kā arī tika aizliegtas tās augtās slepkavības goda vārdā. Arī Filipīnās tiek daudz darīts eh, veselības aprūpas, izglītības un uh, dzimuma līdztiesības jomā, kā arī aizsargājot vidi. Bet uh, šis nesodāmības jautājums eh, cilvēktiesību pārkāpumos, it sevišķi ņemot vērā eh, narkotiku tirzniecību, ir jārisina. Tālāk Kaba Verde, Mongolija izmanto VPS plus sistēmu. Arī eh, šīs valstis ir kļuvušas tādas centīgākas, ziņojot par progresu ANO un citiem monitoringa orgāniem. Protams, tā ir tikai daļa no procesa, mēs vēl neesam ceļa galā, darbs ir jāturpina. Tas nozīmē, ka mēs turpināsim dialogu sērijas ar VPS plus uh, partneriem, runājot arī par tādiem neērtākiem jautājumiem, cilvēktiesībām, politiku un tā tālāk. Šādu dialogu rezultātā mēs varēsim paši pārliecināties par to, ko tad valdība ir darījusi, lai situācija uh, savās uh, mājās uzlabotu. Mēs neesam valstis tā sakārtojuši kaut kādā sarakstā pēc ranga, ranga tabulā. Uh, Mēs eh, varam par to jums sīkāk pastāstīt, ja jūs tas interesē, kādēļ tādu pieeju izvēlējāmies. Un, eh, protams, mēs redzam arī trūkumus, mēs varam arī eh, valstis izslēgt no schēmas izmantošanas, ja tās ir kaut ko uh, izdarījušas ne tā, kā mēs vēlamies. Un jāsaka, ka šādi lēmumi tiek pieņemti smagu sirdi, mēs tos varam pieņemt tikai vienojoties ar jums, un uh, mums ir jāapzinās, kādas smagas ekonomiskās un politiskās sekas sev līdzi nestu šis lēmums. Bet ja ir vērojams patiešām uh, tāds nopietns regress, uh, tad ir iespējams preferences atsaukt, tā kā tas ir savulaik noticis Šrilankas gadījumā, kas tagad atkal atgriezās pie schēmas izmantošanas. Es gribēju teikt, ka es arī eh, piešķiru valstīm visai eh, ievērojumu finansiālo atbalstu, eh, arī SDO, piemēram, lai tā varētu novērot progresu, kas panākts VPS valstīs. Ir arī 4,5 miljoni eiro, kas ir asignēti trīs gadus ilgstošam projektam pilsoniskās sabiedrības organizācijām cilvēktiesību instrumenti ietvaros. Lai pilsoniskā sabiedrība vislabāk tiktu iesaistīta visos līmeņos, lēmumu pieņemšanas procesos, jūs varat atminēties 17. gada maija cilvēktiesību dialoga ziņojumu. Uh, Un mūsu monitoringa misijām, protams, arī viens no galvenajiem uh, uzdevumiem, kad mēs dodamies uz valstīm, ir apspriesties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Mēs, protams, turpināsim pulēt uh, šo instrumentu izmantošanu, mēs vēlamies uzlabot monitoringu, uh, Mēs arī e, sūtām anketas uz VPS valstīm, lai varētu labāk apzināt, kas ir panākts, kur vēl ir trūkumi un e, vismaz e, vienreiz mēs vēlamies divu gadu laikā apmeklēt katru no šīm valstīm, un ir valstis tāds kā pie Filipīnas un Pakistāna, kam mēs vēlamies pievērst vairāk uzmanības. Uz Filipīnu, Pakistānu, Bolīviju un Kirgistānu esam apņēmušies doties šogad. Tagad dažu vārdu par EBA jeb Everything But Arms. Tas ir uh, tāds uh, instruments, kas jūs ļoti interesē. Uh, tas uh, ir svarīgs arī komisijai, un EBA schēmu izmanto 49 valstis. Mēs esam uh, bijuši patiešām ļoti aktīvi, it sevišķi attiecībā uz Kambodžu, Bangladešu un Mjāņumu. Tās ir trīs valstis, kurām visām ir jāpaveic pietiekam daudz, Kambodžā ir panākts zināms progress, runājot arī par dažādām, dažādiem strīdiem attiecībā uz zemes īpašumu. Mēs vēlamies, lai arī darba ņēmēja tiesības tiktu ievērotas un savukārt Mjaņmā cilvēku tiesību situācija uh, Rakhinas štatā ir patiešām bēdīga. Protams, eh, ka eh, Mjaņmai ir arī jāievēro visas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā. Visbeidzot, Bangladeša, pateicoties EBA, ir eh, radies miljoniem darba vietu, tajā skaitā arī dārzniecībā, kur strādā galvenokārt sievietes Mēs esam ar Šrilanku sazinājušies regulāri, lai uzlabotu situāciju runājot par darbņēmēju aizsardzību, bet ir jāievēro, protams, arī cilvēktiesības, tādi aspekti kā pulcēšanās brīvība un citi. Ja šis dialogs ar Bangladešu uh, nenesīs panākumus, mēs esam lēmuši arī, mēs esam apsvēruši iespēju atsaukt preferenču sistēmu. Protams, tas ir ļoti grūts lēmums, ļoti daudz cilvēku jau ir uh, guvuši labumu no šīm schēmām, viņi ir tiešā veidā no tām atkarīgi, bet uh, rezumējot varētu teikt, ka VPS uh, ietvaros eh, mēs institūcijas esam ļoti veiksmīgi sadarbojušās. Tad, kad šī schēma tiek izmantota atbilstīgi, tirzniecība var būt patiešām spēcīgs instruments, lai uzlabotu cilvēktiesības, darba ņēmēja tiesības, kā arī vidas aizsardzības standartus. Paldies un ar prieku atbildēšu jautājumiem. Perfekt. Um. Ideāli. Tagad Kristians Leflers arī desmit minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēd. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo viedokļu apmaiņu par GSP plus un uh, saistītajām programmām. Šis jau ir otrais divgadīgais ziņojums par G GSP uh, eh, programmu. Uh, jums jau plašu prezentāciju mans kolēģis sniedz Eh, par to, kas ir noticis pēdējo divu gadu gaitā. Es uzrunāju šo parlamentu 2016. gada februārī pirmā gājas pieziņojuma sakarā. Es uzsveru, ka nebūs vienkārši risinājumi lieliem izaicinājumiem, ar kuriem saskarās mūsu partnervalsts, implementējot 27 galvenās konvencijas, kas ir GSP plus uh, programmas kodolā. Tagad diez vai jūs pārsteigts, ka tiešām viegli tas neizrādījās un to var sacīt par visām partnervalstīm, kuras ir tik atšķirīgas kā Pakistāna un Armēnija, mm, lai pieminētu tikai divas. Šīm valstīm kopīgs ir tas, ka neskatoties uz atšķirībām, bez izņēmumu tās ir parādījušas apņēmību uzlaboties gan institūciju izveidēji, gan arī uh, nesot uz priekšu uh, eh, kontroversiāli valstī apstrīdēt likumdošanu. Neviena no šīm valstīm nav ideāla, ANO un starptautiskās deorganizācijas uzraudzības iestādes to zina un ir gadu desmitiem ar šīm valstīm strādājis. Šīm valstīm nav eh, simtprocentīgi jāpanāk eh, no vienas dienas uz otru vai no viena gada uz otru uh, saskanība ar starptautiskās darba organizācijas prasībām, lai atcerēmies kaut vai, kur mēs paši bijām pirms 50 gadiem attiecībā šīm 27 konvencijām, mēs esam ļoti izmainījušies. Ne, un pa pamatam ir arī kolektīvais darbs, ko esam veikuši kopš eh, esam e, izveidojuši Eiropas Savienību. Tādēļ svarīgs ir nevis vienkāršais risinājums, bet jau esošu apņemšanos efektīvi implementēšanu un nerimstoši pūliņi arī e, e, tiekties uz pilnu implementāciju. Kādēļ mēs piešķiram šīs um, dāsnās tirdzniecības privileģijas nevis tikai ES interesēs, bet tādēļ, ka uzskatāmies, ka ilgspējīga attīstība balstīta uz universālām vērtībām, kādas ir šies 27. pamat konvencijās ir vislabākais veids, kā veicināt ilgspējīgu iekļaujošu attīstību šajās valstīs un padarīt tās par labākiem partneriem un labākām sabiedrībiem saviem iedzīvotājiem. Tas viss nerespektējot darbinieku eh, tiesības, pilsonisko sabiedrību, eh, dzimumu vienlīdzību un cīņa pret eh, korupciju nebūs ilgspējīga, eh, tad šī attīstība būs vāja un trausla. Vislabākais veids, kā to stiprināt, ir šos pamatpīlārus uh, um, nostiprināt, kas ir atvērtai un iekļaujušai sabiedrībai. Tātad no GSP plus negaidām brīnums, tā, tas nav brīnumzāls, nedz arī universāls risinājums e, šveiciešu kabatnāzes e, tāds kā universāls rīks, lai reformētu sabiedrības visā pasaulē. Ir nepieciešama ilgi nerimstoši pūliņi, lai risinātu komplekss problēmas bieži e, sarežģītos ekonomiskos politiskos apstākļos. Uh, Mēs um, rēķināmies uz daudzpusējiem e, e, ietvariem un arī es dažādiem sadarbības instrumentiem. Tas, ko dara mēs līmenī un ko dara dalībvalsts, e, e, ir jāpieno vienā e, visaptvarošā pieejā, lai mūdinātu valsts progresēt. GSP plus ir radījis iespējas, lai uh, darba likumdošanu uzlabot valstīs, kurās līdz šim tā bija ļoti vāja vai pat nesoša. Līdz ar to mūsu politiskais dialogs ir kļuvis mm, plašāks, visaptrošāks. Cilvēktiesības, darba tiesības, vīdē, eh, laba pārvaldība, tas par tiem visiem mums tad ir dialogi, un mums ir arī svirs, kā ietekmēt tātad šos eh, procesus. Lai paraugāmies tikai uz Filipīnām, nesen senāts apstiprināja uh, Eh, ES un Filipīnas partneris sadarbības līgumu, kur esmu pārliecināts, kas mums tagad dos labāku platformu, labāku ietvaru, tiekties uz visaptarošu cilvēktiesību dialogu, kas ir ļoti vajadzīgs mūsdienās, ņemot vērā dažus notikumus un paziņojums no šīs valsts augstākās vēlētās amatpersonas puses. Tāpat un ļoti konkrēti runājot, Bolīvijas konstitucionāla tiesa vakardien atzinu Bolīvijas darba likumdošanas eh, eh, normu, kā antikonstitucionāli. Tā ir, tas ir noteikums, kas, ko mēs esam kritizējuši ilgu laiku, kas atļauj uh, bērnu nodarbināšanu zem desmit gadu vecumam. Mēs esam diskutējuši par to, kādēļ tas eh, ir vai nav bērnu interesēs, bet tagad šīs valsts konstitucionāla tiesa mūsu viedokļu apstiprinājis, lūk, uh, ko var panākt ar pastāvīgu um, dialogu un pūliņiem nerimstoši. Tādēļ mēs kopā ar Tirdzniecības un nodarbinātības eh, ģenerāldirektorātu veicam šīs KSP plus uh, uzraudzības misijas, kur mēs apkopojam atgriezisko saikni nevis tikai no organizācijām, bet īpaši no uh, pilsoniskās sabiedrības pals, uh, pārstāvjiem, cilvēktiesība aizstāvjiem, eh, darba organizācijām un tam līdzīgi, lai saprastu, kādas, kas ir panācis, ko, uh, kas var būt palaists garām, kādas iespējas un ko, kā var panākt tālāk progresu. Ir arī ļoti jauki, ka mums ir divi, uh, divi EBA valstu klātbūtne šodien un uh, Nu, dien EBR arī uzliek mums e, pienākumu e, atbildību e, veicināt un sargāt pamat cilvēktiesības un darba tiesības, piemērojot attiecīgās konvencijas. Tas ir mīts, ka EBA preferenču sistēma ir tiek piedāvātas tā, pa brīvu. Nē, e, e, tas iet roku rokā ar gaidām un prasībām. Un arī Eiropas Savienībai tiecoties uz šiem mērķiem. Ārlietu padomu e, mazāk pēc nedēļas diskutēs situāciju Kambodžā šīs valsts valdībai ir jāspēr visvaidzīgie soļi, lai gādātu, ka politiskā vidi, kurā opozīcijas partijas un pilsēniskā sabiedrība mediji var brīvi darboties, tiktu uh, iedibināta un stabilizēta pirms gaidāmām vēlēšanām. Mūsu sadarbība ar Kambodžu uh, tiks arī turpmāk padzināt, kā komisāra eh, augstā pārstāvja sacīja gās pie ziņojumā, mums ir jāredz īsti uzlabojumi un pastāvīgi stabili, pirms mēs spērsim nākamos soļus. Eh, ārlietu padoma arī norādījusi situāciju Mjānmā. Mjānmas eh, vārds iestādes zina, ka preferences šai valstī tiek saistītas ar cilvēktiesību principu ievērošanu un gājas pie ziņojumā attiecībā uz Rohingju eh, eh, bēgļu krīzi un tās nopietniem humanitārām sekām ir sacījis, ka mēs gaidām efektīvu un caurskatāmu rīcību no Mjānmas svars iestāžu puses. Bet debatē nebūtu jābūt par preferenču atcelšanu, bet par to, kā mēs varam mudināt valsts eh, izdarīt vajadzīgās ne, izmaiņas. GSP e, preferenču mērķis ir atbalstīt visvājākām valstīm, visvājākām e, e, tautām vai iedzīvotājiem šo valstu, lai tās varētu pakāpties pa trepēm augstāk un tikt līdz kalngalē. Komisija un augstā pārstāv beig beigās spērs visus vajadzīgos soļus, lai atsauktu preferences, ja citas iespējas mums vairs nepaliks. Mm, bet progresu mēs vēlamies redzēt un arī turpināt progresu. Eh, mēs neprasām, lai šīs valsts eh, kaut ko padarītu mūsu eh, labad. Mēs to darām tādēļ, ka mēs uzskatām, ka tas ir viens elements mūsu instrumentu kopumā, kurus varam likt lietā, lai atbalstītu attīstību, kas būtu šo valstu iedzīvotāju interesēs. Daži īsi vārdi par nākamajiem soļiem. 2016. gadā norādīja, ka nākamajā uzraudzības un ziņošanas periodā mums jāpastiprina uh, atbildības sajūta valstīs par uh, šīm programmām, lai uzlabotu implementāciju uz vietas, kas joprojām rada lielākos izaicinājumus. Mums ir arī jābūt ciešai uh, saistībā ar starptautiskām organizācijām, uh, dažreiz arī tām ir jāpalielina savu pūliņu. Es jau sacīju arī 2016. gadā, ka komisāru un es eh, arī raudzīsies uz to, kādam jābūt prioritātēm, kādam jābūt rīcībām un rezultātiem, um, kas jādara kurai iesaistītai pusē, tie skaitā Eiropas parlamentam, lai būtu nepieciešamā uzraudzība un atbildība. Tu visu darīsim uh, domājot par jūsu izteiktiem lūgumiem, mums visās savās GSP uzraudzības misijās mēs izmantosim mērķicīgākus, skaidrākus, kodolīgākus kriterijus, lai vērtētu mūsu darba rezultātus visām GSP plus valdībām. Mēs joprojām mēs vēstījam, ka mēs atgriezīsimies, lai jūs atbalstītu un mudinātu, bet arī uzdot jums jautājumus un prasīt no jums atbildību. 2018. gadā Mums būs GSP uzraudzības misijas eh, Filipīnā, Pakistānā, Bolīvijā un Kirgīzijā. Šo valstu valdības ir informētas, mēs eh, ļoti labprāt arī ar jums eh, sazināsimies pirms šīm mesijām, kā arī pēc tām, lai jums ziņot par tajās gūtiem atziņām. Arī par EBA uzraudzības ziņojumiem mēs Eh, gribētu labprāt eh, eh, jums ziņot, bet pat labam vēl par tām jūs konkrēts laiks nevaram pateikt. Paldies. Bet ņemot vērā, runāt par Bangladešu mums vēl jādiskutē. Tagad dod vārdu mūsu referentam Fjellnera kungam. Paldies, priekšsēža kungs. Priecājos redzēt dziļo interesētību šajā programmā un ka daudz cilvēku vēl šajā diskutijā piedalīties. Laikam būtu pamatot teikt, ka GSP ir ēst tirdzniecības politikas tāda kā tas kā kroņdārgums. Tas uh, nosaka priekšnoteikumus uh, attīstībai, uh, tas ietver sevi izaicinājums, bet ar lielu potenciālu, liekot arī pamatus labai pārvaldībai. Un to mēs cenšamies arī panākt savā tirdzniecības politikā, veicināt cilvēktiesības, labas darba likums un vidas aizsardzību. Es pats sacītu ka tas tā tad e, kroņa dārgums, kroņa dārguma vidū būtu varbūt GSP+, jo ar šiem 27, ar šiem 27 nolīgumiem mēs varam savus, ar šiem 9, 27 e, konvencijām mēs varam savas vērtības e, veicināt, kā arī bivotirdzniecību. Un tā ir mūsu apņēmība tirdzniecības politikā darīt abas šīs lietas. GSP+, ir parādījis, ka tas ir iespējams un pat ļoti efektīvi viena lieta, ko, es, ko mēs, manuprāt, daudz, bieži aizmirstam, un es gribētu izmantot šo iespēju, lai mūs par to atgādinātu, ka GSP ir arī e, svarīgi no es tautsājumniecības viedokļa. 62 miljardi importu 2016. gadā parāda, ka mm, šie nolīgumi devuši e, labumu patērētājiem Eiropā, bet e, tajā pat laikā, un varbūt vēl svarīgāk, e, Es uzņēmiem, kas rada vērtības eh, ķēdes eh, pārstrādē un izplatīšanā. Nē, esmu atradis statistikas dāku, varbūt komisija var palīdzēt, cik mēs esam ietaupījušies pateicoties GSP programmai eh, muitas vai nodevs. Un šie līdzekļi varēja tikt izmantot kaut kam radošam tā vietā, lai tiktu samaksāt šīs nodevs. Šeit es neatradu šādus statistikas datus. Bet ASV diskusijā viņiem arī ir savu GSP programmu, kas pat labam tikus iesaldēt. Viņam galvo, ka 865 miljonu dolāru e, ietaupījumu e, šī programma dodot, un tikai ātri sareiķinot galvā, es teiktu, ka mūsu GSP programma bū, varētu būt daudz dāsnāk. Ne tikai tādēļ, ka mums ir tekstīli izstrādājumi un cits lietas šajās eh, programmās, bet eh, mēs visām valstīm eh, rādam lielu iz, parādam lielu pretīmnākšanu, izņemot attiecībā uz ieročiem. ASV to pretim saka, ka visi izņemot uh, ieroči, uh, eh, uh, eh, kokvilu, banānu, steju un tā tālāk, te mēs esam panākuši ļoti daudz. Bet raugoties šo ziņām, man daži jautājumi. Pirmkārt, par utilizācijas vai izmantošanas procentu laikam GSP plus tas ir mazāks, ka GSP kopumā. Kāds varētu tam būt iemesls? Komisija varbūt par to var komentēt. Varbūt šeit var paraudzīties uz izcelsmes noteikumiem šajās divās. Mēs gribam abās šajās programmās augstu izmantošanas procentu, e, tā, tā laikam jāsaka. Un um, kāpēc ir šī atšķirība? Otrakārt, mēs redzam, ka daudzas e, sadarbības valstis e, šajās programmās arī pēc tam spēr nākamo soli, kad tās ir izsmelts, bet un par to varam priecāties, bet kā mēs varam gādāt par eh, eh, tādu uh, gludu, uh, netraucētu pārēju, vai komisija stratēģija, kā uh, šīs valsts var pāriet no GSP programmas uz brīvās tirdzniecības līgumu, piemēram, attiecībā uz Pakistānu, vai no viņa puses būs stratēģija par gludu pārēju, vai mums ir šāda stratēģija? Ir viegli sacīt, jā, jā, labi, nākamais solis būs brīvās tirdzniecības līgums, bet E, mēs redzējām no Vietnams gadījumu, kā mēs to darīsim, piemēram, ar izcelsmes noteikumiem, ar GSP. Mēs radām vērtību ķēdes, kas ir ļoti svarīgas ekonomikas attīstībai, bet ja mēs valsti pēc tam piešķīram brīvās tirdzniecības līgumu, daudz kas var tikt zaudēts, lai ņemam kaut vai Vietnam, kur ir divkāršā akumulēšana, kas radīs lielu apjukumu ja e, brīvās tirniecības līgums stāsies spēkā Vietnams tekstīlu rūpniecībā. Kā mēs varam gādāt, lai FTA strādātu brīvās tirniecības līgumu pārēj tātad no GSP plus uz e, e, brīvās tirniecības līgumu būtu gluda? Un es gribu atgādināt kolēģiem vienu lietu pirms šīs diskusijas. Lūdzu, un to esmu sacījis jau iepriekš, un varbūt nāksies to atgalvot, atkārtot, lūdzu atcerieties, ka neviena no šīm saņēmiem valstīm nav Norvēģija Ja viņas būtu Norvēģija, tad mums nebūtu GSP vai GSP plus ar visu izmot ieročiem. Mums tas nebūtu vajadzīgs. Ir daudz trūkuma ar piemērošanu, mēs to redzam ziņumā, bet atcerēsimies, ka piemērošanas vai īstenošanas trūkumi ir kaut kas, pie kā jāstrādā, bet kas arī liecina par to, ka ir nepieciešama tāda sistēma, kā GSP plus vai GSP. Bet mums ir kaut kas, ar ko radīt dialogu, diskusijā mums jāraugās uz apņēmību un progresu. Ja mums nav nedz apņēmības, nedz problēmas, nedz e, progresa, tad mums ir problēma. Ja mums ir e, īstenošana e, klibo, ar, klibo, ar to vien nepietiek. E, arī ne, pacelsim latīņu tik augstu, ka visi, neviens to nespēs vairs izpildīt. Paldies! Un tagad ēnu ref referenti Alessi Moska, S&D. Sī, grazie, eh, grazie per. Paldies par iespēju piedalīties šajā ļoti svarīgajā viedokļa apmaiņā. Un eh, turklāt tā ir nepieciešama, ņemot vērā ehm, gan mūsu laikmetu, gan arī visu šo kavēšanos daži komentāri, un pēc tam es došu vārdu Davidam Mārtinam. Arī es uzskatu, kā par GPS, runājot, ir jānorāda, kā tas ir instruments ar ārkārtīgi lielu potenciālu, bet es no savas puses uzskatu, ka ja mēs nevaram uzlabot GPS, Eh, SP instrumentu. Una, eh, miglioramento sostanziale. Eh. Tad ir arī jādomā par nosacījumiem, kādos tas, eh, kādos tas viss darbojas, jo pretējā gadījumā mēs varam apgrūtināt eh, gan pašu darbu, gan arī panākt negatīvu ietekmi uz strādājošajiem un arī uz savu ekonomiku, jo, ja mēs neparedzām pasākumus, lai novērstu sociālo dempingu, tad tas var negatīvi ietekmēt strādājošos vienotā tirgus teritorijā. Uh, Lūk, e, tas attiecas uz to, kā nedrīkstam izlaist noredzes lokā. Ģeopolitiskus apsvērumus ir jāapzinās, ka mēs sadarbojamies ar valstīm, ku, ar kurām ir būtiski uzturēt ciešas attiecības, tāpat ir uh, jāapzinās, kā šīs valstis var pievērsties arī citiem partneriem. Ir katrā ziņā jāpārliecinās, ka šī programma ir maksimāli efektīva. Kā to nodrošināts? Atsevišķi apsvērumi jau izskanēja, ir būtiski nodrošināt monitoringu, ņemot vērā realitāšu atšķirības un arī iesaistot visas struktūras, kas varētu sadarboties, lai novērstu uzdevumu dubultošanos, lai novērstu trūkumus, bet arī būtiski ir apzināties to, ka 23. gadā programma būs jāreformē un jāseko tam, kādi varētu būt tie elementi, ko varētu iekļaut tik vienā no valstīm. Jo mēs konstatējam, ka valstis ar ekonomiskās un sociālās attīstības līmenī, kas ir atšķirīgs, tad ir kļūst skaidrs, ka mēs nevaram piemērot e, viena izvēra modeli visiem. Nē, ir jāmeklē mehānismi, kuri dod iespēju rīkoties efektīvi katrā gadījumā, lai mēs varētu veikt intervences tur, kur stāvoklis ir vissteidzamākais. Un es domāju, ka šī ceļu kārte, kas varētu būt ieviešama obligātā veidā, bet tomēr ir jādomā par to, kā mēs ņemam vērā situācijas e, nianses katrā gadījumā. Nākošais runātājs, paldies, priekšsēdētāji! Aldē ref, ēna referents Patrisijas Slavondas vārdā izteikšu viņas piedāvātos komentārus. Patrisija vēlas pateikties komisijai par sagatavoto ziņojumu GSP sakarā. Vispārīgais novērtējums ir pozitīvs, sistēma darbojas gan lai veicinātu saņēmēju valstu ekonomiku, gan arī veicinātu attiecīgo valstu pilsoniskās sabiedrības. Tomēr ir jomas, kur ir iespējama uzlabošanos, un šajā sakarā Patricija gribētu aicināt komisiju uzlabot SKSP sistēmu nākotnē. Ziņojums ir sagatavots. Izvērtējot eksportu, vai būtu iespējas gūt vairāk detaļu par eksporta raksturu un par GSP ietekmi uz saņēmēju valstu ekonomiku. Patricija Lalonda apzinās, ka tas ir darbietilpīgs analīzes darbs un komisijas rīcībā var nebūt pietiekamo resursu, tomēr būtu uh, Pat ja novērtējums prasa ilgāku laiku, tad tomēr mēs būtu ieguvēji. Otrkārt, par cilvēktiesībām un sociālajiem standartiem. Šajā gadījumā mēs koncentrējamies uz GSP. Plus, vai mēs varētu paredzēt kādus nosacījumus paredzēt attiecībā uz GSP e, eh, sakarā un vai būtu jāņem vērā valdību vēlēšanās iesaistīties, un ir būtiski panākt ilgtspēju Bangladešas gadījumā, un visbeidzot, ir būtiski panākt lielāku pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos, it īpaši runa par, par partnerdialoga Eh, izveidošanu ar SDO un citām eh, struktūrām un autoritātēm. Paldies, nogoja grupas eh, Helmuts Šalts. Nē, goe vārdā tiek piedāvāts Lolas Sančes sagatavotais teksts. Mēs, mums ir jādomā par GSPS plus schēmas uzlabošanu. E, nereti mēs dzirdām, ka ļoti daudz vēl ir jādara. Es domāju, ka tas attiec arī uz mūsu noteikumiem. Ļoti daudz ir jāpadara, lai GSP plus būtu efektīvāk. Pirmkārt, mēs zinām, ka ir būtiski e, saglabāt ne tikai momentu uzņēmumu, bet izvērtēt, kā viss darbojas. Vai nebūtu loģiski, lai visa sabiedrība un arotbiedrības gūtu caurskatām informāciju? Otrkārt, pašreizie GSP plus schēma nepieļauj mērtiecīgas sankcijas. Ir jābūt uh, pasākumiem, kas uh, darbojas pirms schēmas pārtraukšanas, un vai ir domāts par daļējām sankcijām, piemēram, pārtraucot schēmu atsevišķās tarifu kategorijās eh, un nevis pilnībā ceļot eh, gūto labumu, bet to samazinot. Treškārt, atšķirības starp GSP un EB um, A schēmas uh, ietvaros. Treškārt, klasificēšanas izveidošana balstoties uz nevienlīdzībām valstīm pasaulē nepieciešami uh, instrumenti ar plašāku tvērumu un tikai ņemot vērā nevienlīdzības kā būtiskāko mainīgo mēs varam uh, cerēt, ka gūtā peļņa uh, e, dos labumu visiem. Turpināšu Nīderlandšu. Nīderlandiešu valodā mēs nedrīkstam īstenībā neno kā atteikties vai piekāpties runājot par VPS. Piemēram, pagājuši gadu bija Šrilankā, cilvēki tur dzīvo nabadzībā, eh, cilvēku tiesības netiek eh, patiešām turētas augstā cieņā, viņi tiek diskriminēti, tādēļ mums ir jāpieprasa, lai tas tiktu ievērots. Nepazaudēsim to no savu redzesloku. Paldies! No the Greens, it's Heidi Hautala. Heidi Hautala no zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, šī ir ļoti savlaicīga un svarīga diskusija, jo EBA un GSP sistēmas efektīvā veidā integrē Eiropas Savienības politikas mērķus. Var lielā mērā piekrist mūsu referentam Fielderam, ka GSP plus ir nozīmīgs uzņēmumiem un viņš arī pieminēja milzīgos importa apjomus, bet piebildīšu arī to, ka mums ir labāk jāizprot tas, kā varam palīdzēt uzņēmumiem, uzlabot viņu vērtības ķēdes caurskatāmību šī mehānisma ietvaros mums ir jādomā par to, kā mēs, kā Eiropas Savienība, varam uzlabot vērtības ķēdes ilgtspēju. Jo iepriekšējos gados mēs jau aptvērām to, ka Eiropas patērētāji sāk labāk apzināties to, kā tiek saražot viņu patērētie produkti, un uzskata, ka parlaments ir uz pareizā ceļā vairāk kārt aicinot obligāti tā, tiem uzņēmumiem, kur darbojas ārpus Eiropas, izrādīt pienācīgo uh, apzināšanās, jeb due diligence principu. Tāpat mums uh, jāapzinās, kā no parlamenta šie aicinājumi skan bieži. Vēlos precizēt, ka GSP plus var būt svarīgs instruments arī nozarēm. Tātad, kad es, piemēram, sarunājos ar modas industrijas pārstāvjiem savā valstī, viņi norāda, ka būtu ļoti labi, ja Eiropas parlaments e, iz, e, izmantotu visu savu ietekmi, lai varētu uzlabot darba standartus tādā valstī, piemēram, kā Bangladeša. Protams, mūsu rīcībā ir citi instrumenti, ilgtspējas līgums un tā tālāk, bet mums vajadzētu mēģināt šos instrumentus apvienot, tirsniecības preferenču mehānismus, brīvprātīgos nolīgumus un citus. Un visbeidzot, eh, uzsākšanas mehānismi. Tas, eh, eh, jau tika pieminēts, un tas ir labi zināms piemērs, ka Šrilankā mēs uz laiku apturējām GSP, plus, kas ir atjaunots pēc uzlabošanās. Tomēr vajadzētu izrunāt jautājumu par to, ja sarkanā līnija tiek pārsniegta, un mans jautājums par Birmu būtu šobrīd, ka izskan diskusija, vai valstī notiek genocīds. Mums ir Jāatzīst, ka Birma ir pārkāpusi šo līniju. Mums, ko, pie mums ir ieradušies vēstniecības pārstāvi un vēstnieks. Mums tas ir jānorāda un sarkanās līnijas jānorāda. Nākošais runātājs no FDD, paldies priekšsēdētāji. Abi kolēģi norādīja uz Šrilanku. Šrilanka bija ļoti neveiksmīgs komisijas lēmums daļēji. E, tāpēc, ka Vācija nav izvēlējusies valdību, tāpēc otra daļēji Britu valdības dēļ, un nevajadzētu to uzskatīt par precedentu, jo kāpēc cilvēkiem ir jācieš, lai tiktu apmierināti Eiropas politiķu viedokļu un ambīcijas. Manuprāt, tas ir ļoti neveiksmīgi. Man ir tikai viens jau, jautājums. GSP, GSP plus un everything but arms ir dažādas tirzniecības nolīguma formas. Un e, to kops, e, tādu kopskaitā ir ap 80. E, precīzo skaitli nosaukt nevar, bet vai komisija var apstiprināt to, ka neviens no šiem GSP uh, tekstiem ir ar brīvas cilvēku pārvietošanās eh, klauzulu. Paldies, nākošais runātais deputāts Fisas. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzdot jautājumu par Bolīviju. Tad, kad tika parakstīts eh, nolīgums ar Andu valstīm, Kolumbiju, Peru, eh, attiecīgajā brīdī to neparakstīja Ekvadora un Bolīvija. Iespējams, tas bija politiska apsvēruma dēļ. Ta, pēc eh, zināma laika Ekvadora to parakstīja, pateicoties iespējams Helmuta Šalca eh, darbam, Es gribētu dzirdēt vairāk no jums, ko jūs uh, domājat par šo punktu ar Andu valstīm. Helmuts Šalts, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdēs. Gribētu teikt paldies komisijām par Eiropas uh, rekonstrukcijas un attīstības bankai par šo pārskatu, bet mums ir jārunā arī par E, to visu, cik tas ir viengabalaini arī ar GSP, GSP plus un citiem tirdzniecības instrumentiem. Kādēļ es to saku? Tādēļ, ka esmu pārliecināts, ka no vienas puses tas ir pareizi, kā jau referents teica, ka mēs ļoti rūpīgi aplūkojam situāciju e, pārvaldībā, likumdošanā, bet otrkārt, kā ir ar e, jau pieņemtu likumu noteikumu piemērošana ikdienā. Tas ir tas, kas cilvēks visciešāk skār um, eh, saistībā ar ēst tirdzniecības politiku. Par to būtu uh, vairāk jādomā. Piemērs Afganistāna EBA. Mums ir EBA noteikumi, kurus piemērojam Afganistānā, no otras puses mums ir eh, plašs uh, drošības politikas atbalsts Afganistānai. Afganistānu Eh, vērtē kā drošu izcelsmes valsts, bet neviens negrib uz Afganistānu tikt eh, atpakaļ nosūtīts tādēļ, ka tur ir tāda situācija drošības ziņā, kāda ir. Eh, valsts ekonomiskā atlapšana, kā mēs to varam veicināt šeit, kļūst ļoti skaidrs šis, šī viengablainības, viengablainas pieejas nepieciešamība. Un par GSP plus un EPA un GSP, kā mēs tās varam saistīt labāk ar uh, taisnīgu tirdzniecību, fair trade. Eiropā runājot par šo uh, uh, lietu, par taisnīgu tirdzniecību, mēs domājam par to, kā tiek ražot šīs preces, kas tiek eksportētas uz Eiropu. Un te mēs raugāmies uz reālo piemērošanu nudien. No Un trešais jautājums par Filipīnām. Pirms diviem gadiem pēdējo reizi ar Lefler kungu mēs par to runājam. Situācija bija ļoti dramatiska. Es neredzu īsti uzlabojumu, bet tur, kur ir runa par cīņu pret narko biznesu un ar ieročiem, kā to īsteno pašreizējais Filipīnu prezidents. Šeit ziņojumā manā skatījumā ir pārāk maigi vārdi, te būtu jābūt reālākiem. Paldies un visbeidzot Karinkungs. Very... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties mūsu referentam Fjellneram, kurš vienmēr sniedz ļoti pilnīgu skatījumu par lietu, bet nereti tad, kad ir runa par tirdzniecības jautājumiem, tas var kļūt pārāk šauri koncentrēts uz atsevišķām eh, konkrētām specifiskām jomām. Eh, tāpēc vēlos pateikties par šo ziņojumu. Eh, mēs vēlamies no savas puses nodot vislabākos veids. Eh, Vēstījums eh, komisārei Malstrēm, mēs saprotam, ka viņas nav šodien, bet tagad īsos vārdos viens no būtiskākajiem punktiem, kur, kur sakarā mēs varējām kolēģis pārliecināt, lai tiktu izveidotas atsevišķas gaisa spējas schēmas, ir tās, ka tas palīdz uzlabot dzīves standarts trešajās valstīs. B būtiski ir tas, ka tādā veidā mēs gūstam stabilu platformu, lai pamatot iepriekš izklāstītos argumentus. Un runājot par e, pilsoņu tiešo pārstāvību, tas ir ļoti nozīmīgi, bet mūsu tirzniecības politikām jākoncentrējas uz standartu uzlabošanu daudzotos, daudzos veidos. Par Bangladešu runājot, viena no vislielākajām problēmām uh, ir spiediens uz cenu. Iepirkuma cenas nosaka Eiropas uzņēmumi un manevrēšanas iespējas ir ļoti šauras. Tāpēc mums vajadzētu uh, domāt par prasībām, kas tiek uh, nolik, uh, noteiktas, un arī es apzinos viņu argumentus un aprēķinus. Un šajā gadījumā ir ļoti neliela manevrēšanas rezerve, lai viņi varētu iekļaut mūsu prasības, prasību tipus Tāpat ir jāapzinās tie standarti, ko mēs vēlamies palielināt, vai mēs varam šādā veidā panākt procesu pārskatīšanu, lai viņi varētu rīkoties labāk saskaņā ar mūsu prasībām. Un vēl viens punkts par Birmu. Uh, komisija ir jāapzinās tas, ka mūsu pasta kastītes ir pilnas ar iedzīvotāju aicinājumiem eh, īstenot tirzniecību ētiskā veidā, un attiecīgi mums ir jārīkojas, ja jūs nerīkojaties šodien, kad tad jūs esat iecerējuši to darīt. Paldies, un tagad es došu vārdu mūsu četriem viesiem. Katra rīcībā būs 5 minūtes, un pēc tam es došu atkal vārdu mūsu referentam Davidam Mārtiem pār Āziju, kurš izteiksies pār trim nosauktajām valstīm. Šobrīd mums ir pārstāvi no Filipīnas, Kambodžas un Birmas. pa, eh, kuri varēs izteikties pār GSP plus un everything but arms jautājumiem. Vi, eh, Filipīnās būtisks ir eh, cīņas pret narkotiku jautājums. Kambodžā demokrātiskā attīstība un Birmā bēgļu un rohingu jautājums. Dodu vārdu Eh, vispirms Alanam Diego no Filipīnām. Katram vārds uz piecām minūtēm. Paldies! Eh, priekšsēdētāji, paldies parlamentam par aicinājumu uzstāties eh, šajā sanāksmē. Dāmas un kungi, labrīt! Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem Filipānu Uh, tirzniecības partneriem ar kopējo bilanci ap 16 uh, miljārdiem dolāru. Mūsu eksports ir pieaudzis un uh, sasniedz 9,3 dolāru apmēru. Un trīs gadus jau Filipīnas izmanto GSP piedāvātās priekšrocības. Ar GSP plus palīdzību daudzi mēs apzināmies to, ka Filipīnas varēs nodrošināt robustu izaugsmi mūsu vietējā tirgū. GSP plus e, nav neatiec tikai uz lieliem konglomerātiem, tā, tā tiec uz e, mazajiem vidējiem uzņēmumiem, kas ir 98% no visiem reģistrētajiem e, Filipīnās un miljoniem ierīlis filipīniešu. Tāpat tas e, palīdz izdzīvot e, pašvaldībām visā valstī. Piemēram, viena no šīm kopienām izražo kokos riekstu šķiedru. Šis uzņēmums tagad var nodrošināt tā eksportu ilgtspējīgi. Tādā veidā šī pašvaldība spēja vērs, mazināt reliģisko ekstremismu, kas ir liela problēma Mindanao provincē. GSP plus ir uh, ne tikai tirsniecības nolīgums, bet tās apliecina eh, mūsu ciešās partnerattiecības. Kā jau Leflerkungs norādīja, mēs esam panākuši jaunu attīstības posmu eh, sadarbībā starp Filipīnām un Eiropas Savienību šo nolīgumu ratificēja mūsu preti, e, prezidents. Mēs cerīgi raugamies uz sadarbību ar vairāku fondu palīdzību, kad tāds attiec terorisma, e, apkarošanu, cilvēktiesību, e, standartu stiprināšanu un citām jomām. Mūsu attiecības e, nav tīri divpusēji, bet arī mūsu e, partnerattiecības tikai uh, attiecas arī uz Āzijas ASEAN attiecībām, ko apmeklēja Eiropā eh, padomas priekšsēdētājs Donalds eh, Tusks. Un tā ir viena no visaugstākajām pārstāvībām, ko Eiropas Savienība ir nosūtījusi uz mūsu reģionu pasākumiem. Mēs apzināmies izaicinājumus mūsu attiecībās, bet mēs nodrošinām efektīvu pārstāvību, iesaistoties pastāvīgā dialogā. Tādā veidā mūsu prezidents ir iecēlis uh, īpašo sūtni uz Eiropas Savienību maijā, un jūs atcerēsieties, ka kopā ar mūsu tirzniecības ministru viņi septembrī runāja par šo jautājumu. Jaunais, jauns vēstnieks uz Eiropas Savienību ir iecelts un uh, sāks darbā Briselē Viņš ir pieredzējis karjeras diplomāts un labprāt tiksies ar parlamentu pārstāvjiem. GSP eh, plus ir eh, lielā mērā bijis noderīgs filipīniešiem, atsevišķos aspektos ir nepieciešams skaidrojumi. Tāpat arī mēs eh, ar cerībām gaidām nākošo termiņu un uzraudzīšanas e, misiju. Noslēgumā vēlos atgādināt to, ka Filipīnas ir viena no visstraujāk augošajām demokrātijām pasaulē. Mūsu valdībā ir e, likumdevēja izpildu un tiesu vara e, s, e, stabili izveidotas. Mēs varam sevi raksturot kā atvērtu sabiedrību, mūsu preses un biedrošanās brīvību sargā likums un demokrātiskas tradīcijas. Mūsu apņemšanās tiesiskuma ziņā ir nesatricināma. Paldies! Paldies! Un tagad dodu vārdu Kambodžas vēstniekam. Good morning. Thanks you. Labrīt, priekšsēdētāja kungs, jūsu ekscelences, dāmas un kungi. Pirmām kārtām vēlējos uh, paust visdziļāko pateicību Eiropas parlamentam, kas, uh, Eiropas Savienībai, kas tik daudz ir palīdzījis Kambodžai. Uh, Mēs esam Kambodžā īstenojuši reformu procesu. VPS sistēma pagaidām ir pārtraukta, bet tiek izmantota EBA schēma. Ja mēs runājam par Everything But Arms, līdz šim tas nelabvēlīgi nav ietekmējis situāciju Kambodžā. Mēs esam bijuši tikai ieguvēji. ir 2016. gada ziņojums eksports uz Eiropas Savienību bija vairāk par 6 miljardiem ASV dolāru. Un cita vieta, uz citām valstīm mēs eksportējam apmēram 5 miljonus. Eksports uz Eiropas Savienību ir palielinājies par gandrīz 20%. Un no Eiropas Savienības mēs jau importējam par vairāk kā 23% vairāk preču. Tas ļaus secināt, ka ieguvēja ir ne tikai valdība, bet arī vienkāršie cilvēki, strādnieki. Protams, mums ir uh, jāpielāgojas arī eksporta prasībām. Pie mums ir apmēram tūkstoši dažādu tekstilu rūpnīcu, kurās strādā septiņ, vairāk kā 7000 strādnieku, un 90% no viņām ir sievietes. Tas nozīmē, ka ieguvējs ir ne tikai šīs sievietes, sabiedrība kopumā, bet arī š, mūsu Kambodžas tautsaimniecība. Un izaugsme ir apmēram 7% gadā. Mēs varam samazināt tādā veidā inflāciju un nabadzību. Ja Eiropas Savienība lems par tarifu preferenču atsaukšanu, uh, Uh, Kambodžai tas pat tiešām ļoti uh, tālajoši ietekmēs mūsu strādniekus. Kambodžā ir ļoti daudz ģimeņu, kurās ir vairāk par trim ģimenes locekļiem, un uh, BPS uh, atsaukšana Kambodžai viņu dzīvi ietekmēs ļoti lielā mērā. Komisija šogad eh, tiksies Brīselē ar Kambodžas pārstāvjiem no 12. līdz 13. martam. Lai atrisinātu šo problēmu, arī runājot par zemes sadalīšanu, mums eh, ir, protams, eh, jāizveido atbilstīgi instrumenti, Arī lauksaimniecības ministrija ir iesaistījusies šo problēmu rišanā, risināšanā. Zemkopības ministrs paziņoja, ka ir gatavs strādāt lietas labā, un viņš lūdza, lai komisija arī uzrādītu saņemto sūdzību lai varētu šo problēmu labāk atrisināt. Ministrs Allaž ir atskaitījies pilsoniskai sabiedrībai un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Un starptautiskā angļu valodā ir arī publiskots tīmekļu vietnē ziņojums par to, kā ministrija ir paredzējuši šo problēmu risināt. Ja mēs runājam par politiskajiem jautājumiem Kambodžā, es lūdzu, lai mans kolēģis jums izdala mūsu tā saukto balto grāmatu priekšsēdētāja kungs. Tagad eh, Kambodžā jau drīzumā ir gaidāmas vēlēšanas 29. jūlijā šogad. Kambodža ir uh, gatava ievērot uh, daudzpartiju sistēmas nosacījumus, uh, ievērojot konstitūcijā atrunāto, lai uh, vēlēšanas notiktu brīvā, godīgā uh, veidā. Paldies! Paldies! Tagad Mjaņmas misijas vadītāja vietnieks lūdzu. Vietniece, paldies! godātie komisāri, priekšsēdētāja kungs, godātie komitejas locekļi, labrīt! Man ir liels gods šodien uh, uzstāties jūsu priekšā uh, vēstnieka vārdā. Paldies, ka drīkstēju šeit uzstāties. Šīs diskusijas uh, bija mm, mūsu vadītājā eh, vēstnieka eh, dienas grāmatas augšgalā, bet eh, viņš ir sasīrdzis, tā viņa veselības stāvoklis šodien vēl neatļauj viņam pie jums ierasties, tādēļ es viņu šodien pārstāvu šeit Eiropas parlamentā. Gribēju pateikties Eiropas Savienībai par uh, to, ka tā ir attiecinājusi uz uh, Mjaņmu EBA schēmu, un e, tā ir bijusi ļoti noderīga mūsu valsts um, ekonomiskajai attīstībai, sevišķi ņemot vērā politisko pārmaiņu procesu. Jāsaka ka, ka e, tirzniecība starp ES un Mjāņu pēdējās desmitgadēs ir bijusi ļoti um, tāda neievērojama. Šie rādītāji ir daudz zemāki nekā citām Āzijas valstīm. Uh, Iepriekšējās valdības uh, uh, šefs 2011. gadā teica, ka ir gatavs uh, uzsākt reformu kursu, lai varētu izmantot VPS. Kopš 2011. gada Eiropas Savienība ir strādājusi pie tā, lai sadarbotos ar um, Mjaņmu tirzniecības jomā. 2012. gadā un 2013. gadā tika arī uh, paplašināts dažādas schēmas un uh, mēs varam uz Eiropas Savienības tirgiem visus produktus eks, eksportēt bez muitas nodavām. Daudz uzņēmēju schēmu ir izmantojuši un. Mēs, eh, Eiropas Savienība, tātad mums ir lielākais tirzniecības partners, bet joprojām mēs nesam uh, eh, panākuši pietiekam augstus rādītājus. <clears throat> Valdība arī ir veikusi sociālas un ekonomiskas reformas visā valstī. Infrastruktūras investīcijas arī ir pieaugušas apmēros, tādā veidā iedrošinot investēt eh, arī MVU un privāto sektoru. Daudz, kas ir darīts, lai uz, uzlabotu uzņēmē darbības vīdi Mjāņmā, arī turisma sektorā ir daudz, kas noticis un tiek darīts patiešām daudz, lai veidotu tādu arī investīcijām draudzīgu gaisotni. Mjanmā tika arī pieņemts investīciju likums 2016. gadā, kas papildina ar ārzemju investīciju likumu, kas tika pieņemts 2012. gadā. Varbūt jūs esat dzirdējuši uh, par to, kas notiek Mjaņmā pēdējā laikā. Eh, jāsaka, ka 2015. gadā notika tāda mm, mierīga varas grožu pārņemšana, un kopš 2016. 2016. gadā tika runāts par samierināšanās un miera programmas īstenošanu un par attiecīgu politikas vadlīniju īstenošanu, lai daudzas eh, grupas, kas eh, valstī dzīvo, varētu mierīgi pastāvēt līdzās. Mēs vēlamies izveidot patiesu demokrātisku valsti un šodien ar uh, gandarījumu varu jums paziņot, ka 13. februārī vēl divas etniskās bruņotās grupas uh, parakstīja pamiera nolīgumu. Tagad ir palikušas vēl desmit šādas grupas. Mēs vēlamies šīs politiskās problēmas risināt, uh, uh, vedot sarunas galvenokārt, lai varētu izskaust bruņotos konfliktus. Es gribētu visiem draugiem pasaulē un Eiropas Savienībā pateikties par miera procesu atbalstīšanu um, Mjaņmā. Mēs apzināmies, uh, ka tirzniecības politiku un arī VPS sistēma Eiropas Savienība balsta uz cilvēktiesībām. Jaunā Mjaņmas valdība ir apņēmusies īstenot šīs saistības un Mjaņma arī parakstīja starptautisko konvenciju par ekonomiskajām, sociālajām un kulturālajām tiesībām 2015. gadā un 2015. 2017. gadā eh, tas pilnībā tika īstenots. Šī konvencija nozīmē, ka eh, minētās tiesības ir eh, jābūt iespēja baudīt visiem pilsoņiem Mjaņmā bez izņēmuma. Kopš 2015. gada esam iesaistījušies augsta līmeņa politiskajā dialogā ar Eiropas Savienību. Protams, mēs saprotam, ka cilvēktiesības un demokrātiskās pārmaiņas Mjaņmā jūs interesē. Es gribēju pateikt, ka nākamā mēnesis notiks kārtējais ES un Mjaņmas cilvēktiesību dialogs. Es ceru, ka diskusijas būs ražīgas un ļaus atrisināt daudzas problēmas, tā skaitā arī rohingu jautājumu. Ja mēs runājam par Rakhainas štatu un tur valdošo situāciju, mēs ļoti labi apzināmies, ka starptautiskā kopiena ir nobažījusies par tur notiekošo, bet tā kā man nav daudz laika, gribēju tikai īsi pateikt, ka Mjaņma ir darījusi uh, visu nepieciešamo, lai šie cilvēki varētu atgriezties savās mājās. Mjaņma ir arī parakstījusi nolīgumu par pārvietotajām personām 2017. gadā. Gribēju izmantot šo iespēju, lai jums pateiktu, ka iekš, Mjāņmas iekšlietu un ārlietu ministri apmeklēja Bangladešu šogad, lai domātu par bēgļu repatriāciju un to, kā uh, palīdzēt cilvēkiem, kas ir iesprostoti šajā nulles zonā pie robežas. UNCHR, Pasaules banka un citas startautiskas organizācijas mums ir palīdzējušas ar finansējumu, lai mēs varētu labāk uh, risināt situāciju Mņāņumā. Paldies! Paldies! Tagad Laura Batistīnī, kas ir eksperte VPS monitoringā no Democracy International. Jums lūdzu ir 5 minūtes. Paldies! E, es pārstāvu šo nevaltisko organizāciju, kas atrodas Vācijā. Uh, DEFCO un cilvēktiesību un demokrātijas instruments uh, palīdz mūsu organizāciju finansēt, un mēs pilnībā vēlamies uh, īstenot cilvēktiesību konvenciju. Mums pagājuši gadu bija iespēja doties uz visām VSP plus valstīm, uz dažām pat vairākas reizes. Es gribēju pateikties īpaši komisijai, um, trade ģenerāla direkcijai, kā arī DEFCO, kas mani uzaicināja piedalīties šajos komandējumos. Jāņem vērā, ka šī gada laikā visās VSP plus valstīs esam vērojuši eh, nu, gan eh, iepriecinošas eh, notikumus, gan arī ko tādu, kas mums rada bāžas. Mēs tikāmies arī ar pilsonisko sabiedrību valstīs. Tātad trīs galvenie aspekti. Pirmām kārtām jārunā par pilsoniskās sabiedrības lomu monitoringa procesā. Dažās valstīs mēs vērojām, ka patiešām norisinās regulāri konsultācijas dialogu ar pilsonisko sabiedrību. Tādēļ mums ir jāparūpējas, lai sabiedrība patiešām tiktu iesaistīta schēmas izmantošanā, lai tā tā, lai tai tā nāktu par labu pilsoniskās sabiedrības organizācijas īstenībā Eiropas Savienības um, struktūrām var sniegt tādu informāciju, kas ir ļoti vērtīga un palīdz arī aizpildīt dažādus baltos plankumus ziņojumos, jo nu, no oficiālām struktūrām ļoti grūti citreiz ir šādu informāciju iegūt, un tas varētu celt arī leģitimitāti, kas, kuras trūkums tik bieži tiek kritizēts ziņojumos. Otrs iemesls kādēļ ir tik svarīgi sazināties ar pilsonisko sabiedrību, ir tas, ka VPS valstīs pilsoniskās sabiedrības loma ir sarukusi. Jāsaka, tā ir tāda globāla tendence. Ir aizvien vairāk valstu, kas uh, ievieš likumdošanu, lai samazinātu to fundamentu, uz kura balstās pilsoniskā sabiedrība. Eiropas Savienība atbalsta un aizstāv cilvēktiesību aktīvistus. Mums ir jāizmanto visa VPS uh, um, sistēma tās diapazonā, visi instrumenti, lai veicinātu vārda, pulcēšanās, uh, brīvības principus, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas valstīs varētu darboties. Jārunā arī par schēmas eh, tādu uzticamību. Protams, mēs nevaram um, sagaidīt kaut kādus brīnumus. Process joprojām notiek. Mēs vēlamies, lai tas būtu patiešām uzticams un tāds uh, uh, produktīvs instruments. Ieteikumus esam dzirdējuši ne tikai no pilsoniskās sabiedrības, bet arī no e SNVO, kas uh, strādā VPS valstīs, VPS plus valstīs. Tiek runāts par uh, tādām ceļa kartēm, kam ir jāatbilst individuālajām valstu vajadzībām, ir jānosaka arī konkrēti kritēriji ar piesaisti datumiem, tas labāk ļautu izmērīt panākto progresu un eh, garantētu, ka mm, visas uh, iesaistītās puses eh, strādā saskaņoti un uh, nedara, teiksim, darbu, kas jau ir paveikts. Jārunā arī par valstīm, kas neievēro visas uzliktās saistības, par to tika diskutēts, tādēļ es vairāk šajā jautājumā neiedziļināšos. Trešais ieteikums ir saistīts ar to, ka VSP plus sistēma rada tādas unikālas iespējas eh, ļaut eh, sadarboties un sarunāties um, tādiem spēlētājiem, kas parasti viens otram neusticas, piemēram, pie viena galda var apsēsties valdība, uzņēmēji, cilvēktiesība institūcijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Tas, es domāju, ir e, ļoti labs formāts. Tādā veidā varam uzklausīt visus, kas ir iesaistīti arī cilvēktiesību aizstāvībā. Ir arī citas iesaistītās puses, e, kas nav iesaistīts valdības struktūrās, bet var uh, E, izdarīt arī zināmu spiedienu, iedarbināt svīras, lai tiktu pieņemtas startautiskās konvencijas. Mēs uzskatām, ka VSP plus potenciāli varētu būt ļoti efektīvs instruments, lai uzlabotu startautisko standartu īstenošanu, bet mēs vēlamies, lai arī. Uh, e, CSO, ja pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiktu aktīvāk iesaistīts šajā procesā. Paldies! Paldies! No neatkarīgām monitoringa grupām tagad došu vārdu kolēģiem. Lūdzu, Dēvid, ko tu par to visu domā? Paldies! Es gribēju pateikt, ka varu tikai atbalsot komisijas teikto Filipīnas, uh, Mjāņma un Kambodža ir guvušas patiešām reālus finansiālus ieguvumus pateicoties eh, VPS schēmai. Ja tādu nepārprotamu pārkāpumu dēļ visās trīs valstīs mēs kaut ko darīsim un atsauksim schēmas, tas varētu eh, nodarīt eh, kaitējumu valstīm. Varbūt lielākais grēkās šeit ir Filipīnas. Protams, eh, darba ņēmēju tiesības ir uzlabotas, lai eh, saņemtu VPS, plus ir runāts par dzimumu līdztiesību, ir notikusi cīņa pret eh, cilvēku kontrabandu, bet no otras puses parlaments nevar šo duērtes kāru pret narkotikām ignorēt. Un to, kas vispār ir noticis Filipīnās pēdējo gadu uh, laikā, kad uh, ir bez jebkādas izmeklēšanas un tiesas apmēram 4000 cilvēku nogalināti. Mēs jau pārtraucām ar Filipīnām uh, diskusijas par brīvo tirzniecību tieši šī iemesla dēļ, un uh, progress nav panākts. Uh, notiek aizbildināšanās ar politisko situāciju, bet ja mēs um, tā tad atņemtu VPS plus sistēmu Filipīnām, kas tad būs zaudētāji? Īstenībā varam atbildēt šo jautājumu vienkārši tā būs sabiedrība. Daudz iegūst gan uh, zvejnieki, gan arī lauksaimnieki un mēs atcaucot sistēmu schēmu nodarītu ļoti lielu kaitējumu pašiem nabadzīgākajiem valsts iedzīvotājiem. Protams, mums par to ir jādiskutē, mums jādomā, kā to risināt. Varbūt tas, ka starptautiskā tiesa ir nolēmusi kaut ko darīt lietas labā, arī ir iedrošinoši. Ja runājam par Kambodžu, Esmu noraizējies, ka nevarēšu piekrist uh, vēstnieka kungam, uh, nu, ka viss tur ir tik jauki un valsts ir demokrātiska. Mēs arī lēmām uh, nesūtīt nevienu novērotāju uz Kambodžas vēlēšanām, jo mums šķiet, ka nav pilnīgi nekāds iespējas, ka vēlēšanas notiksies demo, notiks demokrātiskā un uh, likumīgā garā. Jāsaka, arī opozīcijai nav nekādu tiesību atkal eh, tā pati dilema šeit rodas, eh, ko dod EBA Kambodžai un kas um, notiks, ja mēs to atsauksim. Pateicoties šai schēmai, ļoti daudz sievietes ir varējušas iekārtoties darbā, bet mēs nedrīkstam arī klusēt par pārkāpumiem Kambodžā. Jūs runājat par zemes sagrābšanu un citiem pārkāpumiem, citiem, citām problēmām. Protams, ka pateicoties EBA mēs varam arī motivēt Kambodžu labāk veikt reformas un risināt problēmas. Tādēļ, ja mēs vēlamies šo schēmu atņemt Kambodžai, ir jāsaprot, ko tas varētu nodarīt nākotnē. Mjaņmā situācija ir vēl sarežģīta. Pagājuši nedēļa droā apakškomitejā Mēs runājām par papildus programmām, ne tikai par tirzniecības interesēm un Mjāņma gandrīz 50 gadus nevarēja piedalīties uh, starptautiskās, uh, starptautiskās kopienas uh, mm, norisēs un politikā, un tādēļ tai vajadzēja sākt visas reformas, veikt tādos ļoti neizdevīgos apstākļos, pateicoties komisijas un citu institūciju iesaistēji attīstības programmām, daudzās fabrikās Mjaņmā ir uzlabojušies darba apstākļi. Mjaņmas iedzīvotājiem nepatīk, eh, ka mēs to sakām, bet mums nācās secināt, ka Mjaņmā ir divas valdības eh, - šī militārā valdība un civilā valdība. Civilā valdība dara ārkārtīgi daudz, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju, bet eh, no pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem mēs dzirdējam, ka šī militārā struktūra ir pilnīgi nesodāma. Uh, Viņi neievēro ne valsts likumus, ne arī ko citu. Tas ļoti skaudri izpaužas tieši runājot par rohingiem, ehm, armijas vadītājs, viņas pat izvairījās saukt par rohingiem, viņš sauc viņus par musulmaņiem, vēl citos vārdos, bet šo etnisko aspektu nepieminēja. Mēs uzskatām, Eh, ka ja, neruna, ja mēs nerunājam par genocīdu, katrā ziņā ir vietā runāt par etnisko tīrīšanu, kas tiek veikta Mjaņmā. Mums nevajadzētu tagad uh, draudēt Mjaņmai ar schēmu atņemšanu, bet mums ir uh, patiešām jāpieprasa ļoti mērtiecīgas sankcijas pret armiju, lai viņi beidz šo, šīs represijas. Mums ir jāsarunājas arī ar citām mūsu partneru valstīm, ar Singapūru, jo, piemēram, Singapūrā ir daudz uh, militāro vadītāju nauda noguldīta. Un, ja mēs uh, schēmas atsauksim, tas šo valsti zināmā mērā atkal izolēs, un es nedomāju, ka tas ļaus problēmām izkūpēt viens dienas laikā. Es neesmu joprojām pārliecināts, vai uh, VPS atsaukšana jau kādai no šīm valstīm nestu kaut kādu labumu. Paldies! Nav, at... Tagad mums ir pilnaina, vairāk vai mazāk, no kolēģiem šeit, no saņemē valstu pārstāvjiem mūsu neatkarīgo organizāciju ziņotāja. Varbūt tagad varam pretējā secībā sākt. Jūs sāksiet sniegt atbildes un komentēt. Paldies. Liels paldies par komentāriem. diskusijas gaitā. Varbūt par visu nepaspējuši izteikties, bet par dažām lietām vismaz. Pirmkārt, atcerēsimies GSP plus un EBA. Ir instrumentu kopuma daļa, kuras es izmantoju, lai i, um, ietekmētu partnervalsts, saņemēju valsts. Tie ir domāti, lai papildinātu citas sadarbības formas, jo esam nešaubīgi pārliecināti, ka tirdzniecība piekļuvu tirgiem ir labākais veids, kā veicināt ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmu, lai radītu eh, darba vietas, eh, iesaistītu ekonomiskos darboņus šajās valstīs, eh, sasaistītu tos ar ES uzņēmiem un ekonomiskiem darboņiem, tādējādi dodot, sniedzot stabilu pamatu bet tas tajā papildina arī cits starptautiskās attīstības palīdzības formas, kā piemēram politikas dialogu un viss, kas no tā izriet. Jautājums par individuāliem ceļkārtēm ir izskanēja. Tas ir saistīts ar visu GSP plus EBA dialogu. Šāda rezultātu tabula palīdzēs mums saprast, kas ir sasniegts, kas nav vēl sasniegts. Misijās šie rezultāti tiek pastāvīgi aktualizēti un izdarīt secinājumu, kā iet uz priekšu. To arī cenšamies darīt cik nu iespējams, iesaistot uh, visas uh, puses valdību, valsts iestādes uzņēmumus un pilsoniskās sabiedrības visus pārstāvjus. Gūstot pieredzi no Eiropas, zināšanas un pieredzi arī attiecīgās valstīs gūstot. Dažās valstīs nav viena un tā pati attieksme pret pilsonisko sabiedrību, kā mums tas sarežģīja mūsu sadarbību, ļoti žēl, ka tā, bet, kad vien iespējams, mēs tiecamies uz iekļaujošu dialogu, kas tuvina ne tikai mūs, komisijas, EA eh, e pārstāvs, kas dod šajās misijās, bet arī vietējo, vietējās pilsoniskās sabiedrības pārstāvs ar vietējiem vārs iestādēm. Ir labi, ja mēs ar viņiem runājam, bet vēl daudz labāk, ja viņi viens ar otru sarunājas un ka tas, tas izveidojas pat trīspusē dialogu, kurā mēs iesaistāmies. Tāds ir mērķis, ja tas nevar tikt pilnībā sasniegts, tad mēs rodam cits veids, kā um, sadarboties un gūt eh, zināšanas no pilsoniskās sabiedrības, uzklausīt viņu cerības un gaidas. <clears throat> Vēl svarīga lieta, ko eh, pieminēja konkrēti Hautalas kundze, ir nepieciešamība eh, sadarboties ar uzņēmiem, īpaši Eiropas uzņēmums iesaistīt šajā procesā daudz. Es uzņēmu ne tikai tekstilrūpniecību, uh, Tas ir ļoti svarīgi daudzās no valstīm, kuras te e, tikušas pieminētas. Ļoti e, sargā savu reputāciju. E, šīs firmas nav gatavas uzņemties reputācijas risks, tās ir gatavas izvirzīt priekšnoteikumus, dažreiz pat stingrākus nekā tos, kurus mēs izvirzām starptautiskās konvencijās. Uh, Šādu veidu privātu tās jomas iesaisti mēs ļoti e, atbalstām. Tādēļ e, tā arī nav nejaušība, ka Eiropas Savienība ir gandrīz vienīgais, e, lie, vienīgā lielā, lielo attīstīto valsts grupu, kas ir iesaistījusi konstruktīvi Ženēvā Eh, par jautājumu biznesa cilvēktiesībās, kur iniciatori Ekvadora un Dienvidāfrikas republika, kur tām ir izdevies ASV, Krievija, Ķīna un Indija. Eh, no šī procesa izstumt, bet mēs joprojām piedalāmies tajā, jo mēs eh, to redzam kā vēl vienu elementu tajā mūsu pasākumu kopumā. Tas viss e, tā tad jādur, jādara paturot prātā, ka mūsu e, rīcībā esošiem instrumentiem viens otru jāpapildina. Jāuzdod jautājums, kā mēs varam savus sadarbības instrumentus izmantot, lai palīdzētu šīm valstīm, kas vēlas spērt soļus uz priekšu, e, lai pildītu visas savas saistības e, e GSP plus vai EBA ietveros. Mums jāgādā, lai šīs programmas viena otru atbalstītu. It īpaši pārvaldības un e, tiesiskuma un pamatiesību jomās, gan runāt par pilsoniskām, gan politiskām, gan sociālām, gan ekonomiskām. Runājot par dažām konkrētajām e, situācijām, kuras tika pieminētas piekritīšu Mārtina kungam, ka mēs nepiekrītam tam, ka kombā, Kambodžā um, eh, gaidāmās vēlēšanas varētu būt demokrātiskas. Opozīcijas partijas ir aizliegtas, tātad eh, brīvs un taisnīgas vēlēšanas nevar notikt. Uh, E, izteikšanās brīvība ir būtiski ierobežota, tas nesola e, nekā laba e, spraigām, raugoties uz spraigām pu publiskām debatēm. Un tieši tādēļ, kā jau Mātin kungs arī sacīja, mēs pat neredzam jēgu nosūtīt vēlēšanu novērotājs, jo mēs nespējam atzīt, ka šīs vēlēšanas varētu godīgi atspoguļot tautas gribu tas varētu arī pēc tam atsaukties mūsu ekon uz mūsu ekonomisko sadarbību un pārējo sadarbību. Filipīnas, nu diena ir daudz sarežģītāks gadījums, šeit esam atzinuši, ka ir būtisks progress gan divpusējā ietvarā, ko esam izstrādājuši, un te mēs esam iesaistījušies kritiskās, bet arī uh, konstruktīvās diskusijās. Uh, Eh, arī šeit ir eh, pamats nopietnām bažām, kuras labi apzināmies. Mm, tie ir ļoti nopietni un svarīgi jautājumi, bet mm, ne aizmirsīsim, ka ir panāks būtisks progress citās jomās, tādēļ mēs uzskatām, ka ir labs pamats arī tālākai eh, sadarbībai. Runājot par Mjānmu, Parlaments ir paudis ļoti, ļoti nopietnas, visnopietnākās bažas, eh, arī padome par rohingju eh, mazākuma eh, situāciju un ciešanām, kas ir izraidīti no savām mājām. Tas jau ir licis padomē rīkoties. Um, pieņemot pasākumus pret individiem, kas tiek uzskatīti par atbildīgi par šiem pasākumiem, bet ņemot vērā eh, reālo situāciju valstī, mēs uzskatījām, ka būtu pareizāk pat labam ekonomiskā ziņā turpināt sadarboties, lai attīstības uh, uh, sniegtie labumi varētu nākt par labu iespējām vairāk valsts iedzīvotāju, lielākam valsts iedzīvotāju skaitam, un e, tad arī varētu tikt stiprināta abu valdību sastarpēja uzticība un visbeidzot notikt izlīgums ar ētniskām minoritātē, e, starp etnisko minoritāti un vairākumu. Es ļoti priecājos par šo debati, paldies par komentāriem, paldies arī par kritiskajām piebildēm. Turpinām programmu pilnveidot, bet GSP Plus un EBA ir divi ļoti vērtīgi instrumenti, kas papildina mūsu sadarbību ar šīm valstīm, kas palīdz mums tās mudināt un atbalstīt tajos eh, centienos eh, attīstības virzienā pabeigšu tur, kur Kristiāns pa, iesākšu tur, kur Kristiāns pabeidza. Šī debata bija ļoti izsvērta, vispusīga, tas par to es ļoti priecājos. Dažas minūtes vēl atbildēšu uz dažiem jautājumiem, kuri konkrēti tika uzdoti komisijai, bet izteikšos kodolīgi. Fjellner kungam jāpiekrīt, ka šie nu dieni ir um, tirdzniecības politikas un attīstības palīdzības kroņa dārgumi. Jūs sacītais par izcelsmi bija interesants. Mūsu um, analīze to īsti neapstiprina, ka izcelsmes uh, noteikumi uh, būtu vainīgi. Tie diezgan vienkārši attiecībā uh, salīdzinot ar uh, brīvās tirdzniecības līgumiem. Uh, attiecībā uz neviendabīgo izmantošanas procentu, ko sniedz šie nolīguma valstīm, e, te laikam bieži ir nezināšana vainojama, valodas problēmas. Šeit dalība valstis var spēlēt būtisku lomu un arī citi, e, lai e, šīs valsts apzinātos visas iespējas, ko tās tam piedāvā. Ja raugāmies uz GSP standārtu eh, eh, labumu guvējiem, eh, kādi tie ir, tās ir 23 valstis. Kas tās ir par valstīm? Tur ir trīs ļoti lielas - Indija, Indonēzija un Vietnam, un tad 10% visiem pārējiem. Protams, ar runājot par Vietnamu un Indonēziju, mēs e, esam ļoti spraigās brīvās tirdzniecības debatēs, tāpat arī ar Indiju, protams, bet tur ir būtiska aizkavēšanās. Es domāju, ka ir ļoti sārežģīti e, salīdzināt e, grupas, kas iegūst gūst labumu no šīm programmām. Par pārēju no šīm programmām uz brīvās tirdzniecības līgumiem. Galvenais jautājums ir, vai šīs valsts ir tam gatavas spērt šo nākamo soļu pēc brīvās tirdzē, pēc uh, eh, GSP, jo brīvās tirdzniecības līgums ar uh, Eiropas Sanību pavisam cita lieta. Te mēs runājam uh, eh, GSP programmas, uh, tur ir runa tikai par precēm. Tāda ir atbildes jautājuma. Te nav runa par E, cilvēku brīvo pārvietošanās nevienā no šīm programmām, bet ja mēs e, runājam par brīvo tirdzniecības līgumu, tad arī pakalpojumu, valsts iepirkumu, investīcijām, tas visam, tā ir visam cita pakete. E, ir paredzēts pārējais periods valstīm, kas no GSP pāriet uz brīvo tirdzniecību, un Bolivijas gadījums ir svarīgs. Mūsu atbildi pat labāk būtu tāda, ka Pirmkārt, tas ir Bolīvijas ziņā pieņemt lēmumu, vai tā uzskata, ka tai būtu vairāk uztams no brīvās tirdzniecības līguma, ņemot vērā citas brīvās tirdzniecības līguma, kas mums ir ar reģionu valstīm, mēs no savas puses esam gatavi tam. Tas ir atkarīgs no viņa jautājuma. GSP sistēmas, protams, ir viena otras neatkarīgs, e, brīvās tirdzniecības līguma par to jāved sarunas, tas daudz sarežģītāk un prasa daudz lielāku kapacitāti no mūsu partneru puses Molskas kundze arī aizgājis, bet viņas e, jautāja, vai pastāv risks, ka mēs e, atšķaidām Eiropas saimnības standārtus, e, ielaižot savu tirgošos produktus. Atbildi ir nē. Jā, varbūt es standarti tiek mazināti, bet ne jau visai pasaulē ir jāatbilst mūsu standartiem, bet šiem 27 pamatstandartiem, kas ir šajos konvencijās. Tas ir principā šis tests tādējādi nav runa par e, mūsu standārtu mazināšanu. E, šeit arī izskanēja, ka 2023. gadā mums būs jānāk klājā ar varbūt jaunu programmu, un tā arī ir. Process jau sākas, tagad esam uh, um, lūguši sagatavot pētījumu, par ko ir runa arī paziņojumā. Li, uh, 2019. gadā mēs sāksim nopietnāk raudzīties uz nākotni, un tas viss, ko esam līdz šim gūši, šī pieredze tiks ņemt vērā. Ceļa kartes uh, par tām vairākos jautājumos uh, tika minēts. Ja raugāmies uz šīm rezultātu kārtēm, uh, E, e, nu, tie jau ir arī ceļkārti, varbūt tie tā nesaucas, bet, manuprāt, tā ir sistēma, kas ir mūsu rīcībā un, un kas jau arī diezgan e, daudz iespēju pavēr. Ja raugāmies uz šīm rezultātu kārtēm un valsts ziņojumiem, 10 GSP labumu guvēju valstīm, te ir ļoti daudz informācijas, un te ir ļoti skaidra programma iezīmēta, kas, kam jānotiek. Ir prioritātes, mēs nešaujam visos virzienos vienlaiks. Tur ir plāša informācija, un tas lielā mērā saskan ar tām prasībām, kuras mēs pieņemām formulēm attiecībā uz valstīm. Rezultātu kārtas nevar tikt publicēts, tās ir jūsu ziņojumā, bet ziņojumi, protams, tiek publicēti, un tiem ir vairāk informācijas, taču rezultātu kārtēm tā, tām nav jābūt uh, publiskām, jo te ir runa par savstarpējās uzticības attiecībām šīm valstīm, un tā būs efektīvāk, ja tās netiks publicētas. Mētiecīga sūdīšana, kā Minēras kundze jautāja, es likumdošana to ļauj darīt, mēs nekad to neesam darījuši. Bet uh, par to ir vērts uh, arī padomāt tālāk. Varbūt labāk nekā valsts pilnībā izslēgt no programmas ir e, kaut kādu mētiecīgāku sodu pasākumu. Par to vēl būtu jādomā plašāk. Tad eh, iedarbināšanas mehānisms par to pieminēja vairāki, te es vienīgi gribētu bilst, ka, lai mēs varētu nākt pie secinājumiem, kas mums ir vajadzīgs par piekļuvu programmām, mums ir vajadzīgs kā pamats eh, starptautiskās darba organizācijas ziņojumi un āno ziņojumi. Es te ne, nedarbojos tukšā telpā, bet diskusija parādīja, ka tas nav vienkārši pamatam, pamatā ir jābūt starptautisko organizāciju neatkarīgi ziņojumi, un tad mēs arī ar tiem tālāk strādājam. Līdz ar to esmu laikam atbildējis lielāko daļu jautājumu. Vēl viens pēdējais jautājums, kādēļ mēs ne uh, strādājam ar GSP kondicionalitāti? Jā, eh, mēs daudz strādājam ar GSP plus un EBA, bet kā ar GSP, nu dien dokumentā par to nav daudz teiks, bet arī GSP uh, valstīm ir jāizpilda konvencijas, laikam 12, taču patiesībā, ja raugamies uz šīm valstīm, šeit ir trīs lielās - Indija, Indonēzija un Vietnama, ar kurām mums jau ir citas attiecības vai arī veidojam. Tās te mums ir diezgan maz ietekmes sviru attiecībā uz šīm valstīm. Tādēļ izvēle ir izdarīta, proti eh, vērst eh, galvenu uzmanību uz abām pārējām valstīm. Paldies, Jost! Um, ehm, Kristofer, vai tu gribi ko bilst? Es gribētu šos secinājumus būtu bijis eh, jauk to dzirdēt iepriekš. Es tiešām gribēju sacīt to, ko teica iepriekšējais runājums, jo viņš ļoti labi teica. Es to nepateicu, es to izlaidu. Ka mums ir jāraugās uz GSP programmu visu mūsu pārējo rīku kontekstā Un ir ļoti daudz iemeslu, par kuriem esam runājuši un diskutējuši daudz, un e, par jautājumiem, kas būtu uzdodami šīm valstīm, bet GSP sistēma jau nu nav e, šveiciešu armijas nozīts, ar ko e, universāls rīks, kas visas problēmas atrisinās. Uh, Nē, tad mēs sevi ierobežosim, ja šādi domāsim. Varbūt arī daļējas eh, sācīs mērķiecības, kas varētu papildināt GSP šo rīku. Tas ir jāizvērtē katrā atsevišķā gadījumā, bet principā ļoti precīzi pateicāt. Raugāmies uz visiem mūsu eh, rīkiem un būsim piesardzīgi ar instrumentiem, kas varētu nodarīt lielāku kaitējumu cilvēkiem nekā viņiem palīdzēt. E, sliktāk būt apspiestam un nabadzīgam nekā tikai būt apspiestam. Paldies! E, līdz ar to 18. darbkārtības jautājums izskatīts. Paldies Kristianam Jostam un arī mūsu viesiem. Tā bija ļoti intensīva diskusija. Paliksim. E, turpināsim kontaktēties viens ar otru. Paldies! Thank you. Mums ir palikušas desmit minūtes Kolumbijai un Peru. Pirmās pārdomas par ad hoc delegāciju. Pagājušā nedēļā es vadīju šo delegāciju un mums bija ļoti intensīva programma. Mēs tikāmies gan ar prezidentu Santos un Nobeļa prēmijas eh, laureātu un eh, Peru eh, prezidentu Kočinski, tikāmies ar darba un citiem ministriem, ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, ar uzņēmējdarbības vīdes pārstāvjiem. Līdz ar to mūsu rīcībā bija kopaina. Tas atzīmē arī mūsu tirzniecības nolīguma um, sesto gada dienu, un kas ir noslēgts 12. gadā, kā arī ceļu kārti, kas tika apstiprināta šajā pašā gadā. Norādīšu trīs lietas. Šķiet, kas ir pilnīgi skaidrs, ka abas valstis gūst labumu no mūsu tirzniecības attiecībām. Peru ir ar pārpalikumu tirzniecībā ar Eiropas Savienību, kas ir unikāls gadījums. Un, protams, pastāv diskusijas pār SPS un citām e, netarifu barjerām, bet kopumā mēs varam runāt par ekonomiskā attiecību stiprināšanu. Otrakārt, par ceļu karti runājot. Mēs varam, protams, spriedelēt, eh, vai glāze ir pa pusē tukša vai pilna, bet mēs redzam, ka notiek attīstība, ka ir, protams, eh, tā jāturpina un monitoringa process ir jāturpina, kā arī mēs varam runāt pār uh, arotbiedrību, pilsoniskās sabiedrības un uzņēmēju iesaistīšanos procesā. Peru šķiet, kā sistēma vēl nav tik labi attīstīta, viņi izmanto tradicionālos instrumentus. Un viņiem tika iedots, uh, ieteikts veidot neatkarīgu vietējo uzraudzības grupu, līdzīgi kā Kolumbijā. Mums ir rakstisks ziņojums eh, par šo delegāciju sagatavošanā. Mēs varēsim atgriezties pie šī punkta, bet ja tagad delegācijas locekļi vai referenti vēlas izteikties, Fīzas kungs, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji un pauž nožālu, ka es e, muguras problēmu dēļ nevarēju piedalīties šajā interesantajā braucienā, esot referents par šīm valstīm. Un ceru, ka man būs iespēja arī e, tikties ar delegācijas locekļiem un uzzināt daudz jaunu informāciju Tāpat eh, vēlreiz vēlos paust nožēlu par to, ka nevēl, nevarēju piedalīties šajā braucienā mm, pilnīgi pretēji savai gribai. Jā, ļoti žēl, ka jūs nevarējāt um, piedalīties šajā eh, delegācijā Šeinfeldkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau priekšsēdētājs norādīja, būs iespēja iegūt eh, detalizētāku informāciju par šo ziņojumu. Un arī jāatzīmē, ka mūsu grafiks bija visai piesātināts, un arī mēs vēlējāmies gūt skatījumu no visu grupu pārstāvjiem, ne tikai tiem, kas pārstāv galvenos novirzienus, bet arī no NVO, no pilsoniskās sabiedrības. Tāpat bija ļoti noderīgs sanāksmes ar uzņēmējdarbības pārstāvjiem un savas pārdomas. Es gribētu iesākt tādas pēdējās dienas um, tikšanos uh, Bogotā ar biznesmeni, kur uh, es dzirdēju to pašu, ko biju jau dzirdējis daudzās mēs kā lielākā pro, uh, problēma Kolumbijā un Peru ir korupcija un birokrātija Viņa uzņēmums vēlējās investēt fabrikas būvē Kolumbijā, bet atteicās no nodoma. Tāpat arī vairākas Eiropas kompānijas bija atteikušās no šī nolūka. Mums vajadzētu šo aspektu ņemt vērā. Tāpat arī Mēs redzējām, ka informācija, ko sniedz pilsoniskā sabiedrība un lēmējas tādas no otras puses, nereti bija pretrunīga. Šī tikšanās viesa mūsos cerību, ka Eh, sadarbība ar šim trim valstīm ir nākotne, bet ir nepieciešams ieguldīt daudz darba. Paldies, mūsu rīcībā ir trīs minūtes un trīs runātāji. Dāvids Lenemats, paldies priekšsēdētāji ļoti īsi, es tos šo uzskatu par ļoti kvalitatīvu braucienu brauciena mēs tikāmies ar valstu prezidentiem. Vēlos pateikties Kolumbijas prezidentam par mieru procesu, tāpat arī mēs tikāmies ar um, minis, eh, ārlietu ministru, citiem ministriem. Jānorāda, ka kopš 13. gada Tirzniecības līmenis ir krities, ir kritušās lauksaimniecības eh, cenas, bet mēs sagaidām labākas ziņas eh, tuvākajā nākotnē. Tāpat ir citi jautājumi, kas ir jārisina. Taču eh, varbūt mēs varētu runāt par delegācijas dosie veidot standartizētu pieeju. Esmu piedalījies vairākās delegācijās. Mums vajadzētu eh, vienoti būt informācija pār GD, par IKP, par uh, daudziem citiem jautājumiem. Vārdu sakot, es gribētu visu dosie sakarā veidot standartizētu pieeju, un tas arī stiprinātu mūsu delegāciju darba vispārīgo kvalitāti. Paldies! Paldies! Karolīna! Paldies, priekšsādētāji kungs! Es gribēju vēlreiz pavaicāt, vai ir bijusi kaut kāda precīzāka informācija pieejama par šo misiju, jo es esmu saņēmusi arī dokumentus no dažādām starptautiskajām organizācijām par situāciju Ekvadorā un Kolumbijā, ņemot vērā arotbiedrību apspiešanu. Arotbiedrību darbinieki tiek vajāti un arī darba ņēmējiem nāks strādāt sliktos apstākļos, kas kaitē viņu veselībai. Es gribēju vaicāt, vai par to ir notikušas kaut kādas sarunas un ko varētu vēl šeit precizēt. Thank you. Varbūt, ka vajadzētu rakstisku jautājumu vēl uzdot komisijai. Mums ir bijis arī uh, īnta ziņojums par tirzniecības politikas īstenošanu. Varbūt arī par to, ko vairāk varētu uzzināt. Paldies. Vidas. Jā, nu dien par to mēs runājām, turpina priekšsēdētājs. Mēs varētu arī pieprasīt rakstisku ziņojumu. Un būs arī īstenošanas ziņojums. Fizas kungs ir referents. Līdz ar to uh, viņš ziņojumā integrēs uh, mūsu gūtās atziņas minūtu Helmutam Šalcam. Paldies! Vēlos pateikties uh, īpaši abiem sekretariāta darbiniekiem, kas veidojuši, organizēju šo pasākumu. Laba organizācija ir pasākuma atslēga otrkārt. Es koncentrējos uz tiem jautājumiem, kur attiecas uz ilgtspējīgu attīstības sadaļu, kāds ir pašreizējais stāvoklis, un e, mēs konstatējam tos atšķirības starp realitāti un e, to, ko mēs sagaidām. Tāpat mums vajadzētu ņemt vērā arī pēdējos lēmumus attiecībā uz TSD nodaļu visos brīvās tirdzniecības nolīgumos. Un es aicinu ar šo ziņojumu veidots visaptveroši smiļošu pārskatu par šajos piecos gados paveikto. Paldies! Tā bija augsta līmeņa prezent, eh, delegācija. Mēs tikāmies ar diviem prezidentiem, daudziem ministriem, un viss noritēja pozitīvi. Es varu lepoties ar sekretariātu darbu, it īpaši vēlos pateikties eh, abiem šiem darbiniekiem, kuri organizēja šo delegāciju. Paldies visiem un tiekamies 14.30.